Good afternoon, colleagues. Labdien, kolēģi! Ja nav nekādu iebildumu, uzskatīsim, ka darba kārtība ir pieņemta. Un eh, tagad eh, pāris priekšādātāju paziņojumi. Attiecībā uz eh, valodu režīmu nav pieejams tulkojums horvātu un gēlu valodā. Un koordinā, koordinātoru rekomendāciju apstiprināšana. Vispirms referentu nozīmēšana ziņojumiem. Silvija Gijoma no sociāldemokrātiem būs referente uh, atzinumam par pašinstīvu ziņojumu Eiropas eh, tieslietu scoreboard, vai jūs varat apstiprināt šo rekomendāciju? Labi. Jūreika kungs, vai jums ir uh, kaut kas sakāms par reglamentu? Paldies, priekšādātāji. Tātad piecos ir paredzēts balsojums par rezolūcijas priekšlikumu par Poliju. Nav paredzētas debatas par šo jautājumu. Tāpat arī nav skaidrs, kas aiz šī projekta slēpjas. Es to izlasīju un šeit ir iekļauta arī atsauce uz secinājumiem par to, ka vajadzētu uzsākt tiktā pānta procedūru, es atvainojos, septītā pānta procedūru pret Poliju. Tas nozīmē, ka parlamentam jebkurā gadījumā vajadzēs paust savu viedokli, un to vajadzēs darīt ar kvalificēto vairākumu. Tieši tāpēc es nesaprotu, kāpēc šodien mums ir uh, paredzēta šī uh, rezolūcija, kāpēc mums ir par to jābalso. Mans priekšlikums būtu svītrot šo punktu no darba kārtības Un mums vajadzētu noskaidrot šo situāciju. Vajadzētu izvērtēt, vai vispār pastāv pamats šāda punkta iekļaušanai darba kārtībā. Jo īpaši tāpēc, ka mums kaut kad vēlāk tāpat nāksies risināt eh, šo jautājumu. Lielas paldies, Jurika kungs! Tas ir ceturtais eh, punkts eh, priekšsēdētāja paziņojumos. Eh, tur es runāšu par elektronisko balsojumu. Šis balsojums notiek pēc koordinātoru lūguma, tātad tas ir koordinātoru lēmums. Mums pēc tam būs atļauja skatīt šo jautājumu plenārsēdē. Pēc būtības tas ir tehnisks balsojums, kas mums ļaus skatīt šo jautājumu tālāk plenāru sēdē. Tā ir vienkārši procedūra, kas mums ir jāievēro. Tieši tāpēc arī nav paredzēts debates. Un uh, mēs atstāsim šo punktu darbu kārtībā bez debatēm, tā lai mēs varētu strādāt tālāk plenāru sēdē. Balsojums notiks elektroniskā formātā. Jums un arī visām pārējām grupām par to paziņoja. Debates uh, kā tādas notiks plenāru sēdē. Vai viss ir skaidrs? Liels paldies, ka uzdevāt šo jautājumu. Ceru, ka citiem nav vairs nekādu problēmu attiecībā uz šo punktu. Kā jau es minēju, elektroniskais balsojums notiks pulkstens 17. Un pēc tam ir paredzēta kopīga ikona un lības sanāksme pulkstens 5.10. Eh, Viens jautājums par eh, īstenošanas un deleģētajiem aktiem. Ekon Lībē sanāksme sāksies 18.30, un tur mēs eh, tiksimies ar eh, komisijas pārstāvjiem, un mēs skatīsim mm, mm, komisijas regulu, ar ko tiek eh, grozīti īstenošanas akti. Tie būtu visi mani paziņojumi. Tagad mēs varam ķerties klāt pirmajam punktam darba kārtībā, tas ir trešais punkts. Esmu ārkārtīgi pagodināts sveikt mūsu vidū komisāru Kingu. Neliels ievads, kolēģi. Es gribētu jums atgādināt, ka komisārs Kings un komisārs Avramopuls 2. jūnijā nāca klajā ar savu plānu izveidot augstu līmeņa ekspertu grupu radikalizācijas jautājumos. Šī iniciatīva atbilst komisijas vispārējā izvērtējuma secinājumiem par drošības politiku. Tos komisārs Kings prezentēja Lībe komitejā 7. septembrī pagājušajā gadā, un pēc tam arī sekoja Francijas un Vācijas idejas par Eiropas Savienības centru deradikalizācijai, un šī ideja tika uh, prezentēta Tieslietu iekšlietu padomē 27. martā. Uh, Pēc šī paziņojuma komisijas dienesti izveidoja augsta līmeņa grupu, kur piedalās speciālisti no Eiropas Savienības dalībvalstīm, Eiropas komisijas, no attiecīgajiem Eiropas Savienības dienestiem, institūcijām un aģentūrām. Lībe komitejas sekretariāts ir piedalījies šajās sanāksmēs novērotāju lomā. Pēc eh, trīs mēnešiem grupa ir panākusi vienošanos par starposmu ziņojumu, kur ir izklāstīti sākotnējie secinājumi un rekomendācijas. Šodien komisārs Kings mūs iepazīstinās ar šiem galveniem secinājumiem un rekomendācijām. Es eh, vēlētos norādīt kolēģiem, ka šis eh, jautājums Eiropas parlamentam ir ļoti nozīmīgs, un Protams, ka ir notikušas arī debats plenārsēdē un uh, ir noticis arī likumdošanas darbs. Ir uh, jāpanāk labāka koordinācija un sadarbība starp uh, iesaistītajiem šajā jomā. Tieši tāpēc došu vārdu tagad komisāram, lai viņš varētu mūs iepazīstināt ar rekomendācijām. Lielas paldies! Paldies, priekšsādātāji, godāmie deputāti! Labdien! Lies, ka devāt man iespēju jūs iepazīstināt ar šo radikalizācijas novēršanas jautājumu, un jo īpaši es varēšu jums pastāstīt par šo augsta līmeņa ekspertu grupu. Jūs jau izklāstījāt, kādā veidā tā tika izveidota. Esam panākuši labu progresu terorismu apkarošanā pēdējo mēnešu un gadu gaitā. Mēs esam arī uzlabojuši informācijas apmaiņu un esam mēģinājuši arī samazināt šo veidu un apjomus, kā teroristi varētu mums kaitēt. Tāpat arī gribētu norādīt, ka ļoti nozīmīga šī darba daļa ir vērsties pret šīs problēmas cēloņiem. Tātad mums ir jāsaprot, kāpēc cilvēki, kas bieži vien ir tie paši cilvēki, kas ir piedzimuši un auguši šeit, vēlāk izvēlas um, mm, vārdarbību un terorismu par eh, saviem instrumentiem. Mēs esam izveidojuši šo radikalizācijas izpratnes veicināšanas tīklu. Šis, eh, darb, šis tīkls mm, veic ļoti labu darbu, jo tā ietveros tiek eh, apmācītas amatpersonas, policisti, cietumdarbinieki un tā tālāk. Mēs vēlamies tālāk attīstīt šos pamatus. Vēlamies arī uh, ietvert citus šajā darbā. Mēs vērmi, vēlamies domāt arī par politikas veidotājiem, kā arī par pētniekiem. Kā jau priekšādētājs atgādināja, ir runāts arī par jaunām struktūrām šī darba koordinācijai, proti Eiropas pretradikalizācijas centrs. Visu to ņemot vērā, mēs izveidojām pagājušajā gadā augsta līmeņa ekspertu grupu, un starposma ziņojums tika sagatavots decembrī. Uh, Šo ziņojumu atbalstīja padome, tajā ir ietvērtas ļoti mm, tālajošas rekomendācijas un tiek domāts par tālāko darbu. Pēc e, janvāra Drošības Savienības progresa ziņojuma, kas tika pieņemts pagājušajā nedēļā, man ir dota iespēja iepazīstināt Liebi komiteju ar galvenajiem elementiem, kas ir iekļauti uh, augsta līmeņa ekspertu grupas ziņojumā. Varēšu arī pastāstīt, kāda ir biju, bijusi mūsu reakcija uz šo ziņojumu, un labprāt arī dzirdēšu no jums, kā, jūsuprāt, mums vajadzētu tālāk rīkoties. Galvenais temats, protams, ir nodrošināt spēcīgākas um, Eiropas Savienības līmeņa kapacitātes, lai mēs varētu sniegt atbalstu un palīdzību dalību valstīm radikalizācijas apkarošanā. Uh, Šeit ir vajadzīga labāka analīze, pētniecība, mācības, vadlīnijas, kapacitātes veidošana un uh, ārējo partneru iesaistīšana. Mums ir arī jāuzlabo koordinācija starp dažādām uzsāktajām iniciatīvām un iesaistītajām pusēm. Mums ir jāuzlabo pētniecība un analīze un uh, jāveicina politika, kas balstītos uz pierādījumiem. Ekspertu grupas eh, rekomendācijās ir izgaismoti galvenie izaicinājumi, ar ko mēs saskaramies. Pirmkārtām, tie ir cietumi. Dažkārt cietumi ir vieta, kur eh, radikalizācija sāk plaukt un zelt. Eh, cietuma vidē mm, cietumnieki ir jo īpaši pakļauti mm, iesaistīšanai noziedznieku tīklos. Tas nozīmē, ka ir jāuzlabo informācijas apmaiņa starp uh, ekspertiem, ir jānodrošina informācija par uh, reālo dzīvi cietumos, un tāpat arī ir jāveic pētniecība par uh, mm, reintegrāciju, ņemot vērā dažādos režīmus, kas pastāv Eiropas Savienības dalībvalstīs. Jānodrošina arī paraugu prakses apmaiņa. Uh, jāveicina personāla apmācība un jāpalīdz arī viņiem saprast, kā atklāt eh, agrīnās radikalizācijas pazīmes. Šīs eh, um, rekomendācijas tiek nodotas dalību valstu aģentūrām, tāpat arī radikalizācijas izpratnes veicināšanas tīklam, un tāpat arī tiek veicināta sadarbība ar eh, cietumu iestādēm un ar probācijas dienestiem. Mēs arī organizējam konferenci, tā notiks februāra beigās, kur piedalīsies tiesneši, prokurori, ieslodzījuma vietu un probācijas dienestu darbinieki, un šajā konferencē būs iespēja apmainīties ar paraugu praksi. Tāpat arī mēs eh, mēģināsim nodrošināt Eiropas līmeņa projektu šajā jomā un palīdzēsim ar finansējumu. Mūsu plāns ir arī piešķirt eh, grantus tieslietu programmas ietveros tiesneša apmācībai. Radikalizācijas izpratnes veicināšanas tīkls organizē tīklus, kur varēs piedalīties šīs jomas praktiķi. Arī šeit būs iespēja apmainīties ar paraugu praksi un sadarboties ar tādām organizācijām kā OSCE, Eiropas tiesneša apmācības tīkls un tā tālāk. Kopā visi šie pasākumi būs uh, iespēja mums veicināt operatīvo darbību un cīnīties pret uh, radikalizāciju. Tāpat arī tas ļaus uh, uzlabot situāciju ieslodzījuma vietās. Tiks ietverti dažādi temati, piemēram, riska izvērtējums, reliģisko vadūņu loma radikalizācijā. Pētot ideju par to, vai vajadzētu izveidot brīvprātīgu peer review programmu Eiropā, kuras mērķis būtu iesaistīt eh, dalībvalstu ekspertus, lai tie varētu izvērtēt, kā konkrētas dalībvalstis tiek eh, galā ar radikalizāciju savās valstīs. Tātad eh, tāds būtu šīs brīvprātīgās programmas mērķis. Ziņojumā tiek runāts arī par to, kā risināt eh, bērnu situāciju. Te ir runa par bērniem, kas ir uzauguši radikalizētā vidē. Protams, ka visi šie jautājumi ir izraisījuši diskusijas dalību valstīs. Šeit ir runa par mm, kriminālo uh, izmeklēšanu, tāpat te ir jārunā arī par uh, aizsardzību, kas ir jānodrošina bērniem. Mums ir arī jāatcerās, ka no Eiropas ir izbraukuši apmēram 5000 mm, ārvalstu kaujinieki, daži no viņiem jau ir atgriezušies Eiropā. Tāpat arī ir ļoti daudz bērnu, kas ir vai nu aizbraukuši uz Irāku, Sīriju, vai arī tur piedzimuši. Un šie bērni ir eh, traumatizēti, tāpēc, ka viņiem ir uh, bijis jābūt par lieciniekiem, slepkavībām, dažos gadījumos pat viņiem ir likts veikt eh, šādas vardarbīgas sadarbības. Nodrošināt eh, palīdzību šiem bērniem ir ļoti liels izaicinājums, un to nedrīkstētu novērtēt par zemu. Kā ir norādīts ziņojumā, mēs vēlamies veikt arī salīdzinošu analīzi par dalībvalstīs izvēlēto pieju. Mēs vēlamies identificēt riskus un tāpat arī mēs vēlamies eh, izvērtēt šo bērnu vajadzības. Starposmu ziņojumā tiek uzsvērts arī, ka vajadzētu nodrošināt sadarbības starp visiem iesaistītiem dienestiem, tātad bērnu aizsardzība, veselība, saprūpe, izglītība. Mēs vēlamies arī nodrošināt viedokļu apmaiņu ar dalībvalstīm, lai saprastu, kāds tieši atbalsts tām būtu vajadzīgs. Kopā ar radikalizācijas izpratnes veicināšanas tīklu mēs vēlamies organizēt konferenci šopavasar, un uh, tur mēs gribētu runāt par šiem bērniem, kas ir atgriezušies no kara. Es zinu, ka parlamentā šie jautājumi tiek uztverti ļoti nopietni, un šodien pat es uh, piedalīšos seminārā, kur arī būs runa par uh, džihādistu konfliktos iesaistītiem bērniem. Ziņojumā tiek runāts arī par to, ka ir vajadzīgas ambiciozākas Eiropas Savienības struktūras, kas mums ļautu cīnīties pret teroristu tīkliem. Es piekrītu, ka mums vajadzētu uzlabot sadarbību starp uh, valdībām, politikas veidotājiem un uh, praktiķiem, kas ir uh, veikuši visu šo um, darbu. Tāpat arī tiek runāts par Eiropas Savienības kapacitātes stiprināšanu. Arī šeit mums vēl ir eh, daudz darāmā. Šogad augsta līmeņa ekspertu grupa domās par mm, to, kā mēs labāk varētu sasniegt šos mērķus. Tik domāts arī par citām prioritātēm, proti ideoloģija, polarizācija, uh, radikalizācijas ārējā dimensija, komunikācijas, tiešsaites propaganda. Tas, ko mēs varētu darīt ar izglītības un sociālās iekļaušanas pasākumiem, lai vērstos pret radikalizāciju. 9. februārī kopā ar dalību valstīm mēs organizēsim pasākumu, kas ļaus mums virzīties uz priekšu un kas ļaus mums arī sastādīt darba programmu atlikušiem gadam. Vēl kāds punkts. Ziņāmā tiek uh, uzsvērts tas, ka mums ir jāturpina darbs pie terorismu propagandas apkarošanas. Mūsu sarunās mēs jau zinām, ka Eiropas Savienības interneta fórums ļauj mums sadarboties ar uh, tiešaisas platformām un arī ar dalību valstīm, lai mēs varētu piekļūt šāda veida materiāliem tiešaistē. Tāpat arī mums ir jānodrošina mm, alternatīvs stāstījums, tātad. Tā, jau ministru līmenī ir eh, notikušas trīs sanāksmes, kur ir runāts par to, kas ir izdarīts. Neapšaubāmi izdarīts ir daudz, bet darāmā vēl tāpat ir ļoti daudz. Pagājušā gada decembrī mēs aicinājām internetu uzņēmumus eh, rīkoties straujāk. Tad, tad tām ir eh, jālikvidē saturs internetā, jāsadarbojas ar uh, nacionālajiem tiesībai aizsardzības iestādēm, kā arī ar Eiropolu. Tāpat arī ir jāsniedz atbalsts mazākajām platformām, lai tās varētu sasniegt šos mērķus. Jāpanāk, lai likvidētais saturs neparādītos kaut kur citur, un ir jānodrošina arī labāks atklāšanas darbs. Mums ir vajadzīga arī um, cauredzama un salīdzināma atskaišu sniegšanas sistēma, tā lai mēs varētu saprast, cik labi šie mēķi tiek visur izpildīti. Mums ir jādomā arī par automatizētu atklāšanu, kā arī mēs runājam par instrumentiem, kas ļautu mums vērsties pret to, ka saturs tiek automātiski atjaunināts. Uh, Un šeit eh, vajag domāt jo īpaši par eh, mazām un vidējām platformām. Pagājušajā nedēļā apspriestie jautājumi bija ļoti liederīgi. Pašlaik pēc šīm diskusijām mēs spriežam par to, kādus soļus mums vajadzētu veikt, lai panāktu progresu. Attiecībā uz internetu Protams, mēs eh, nedomājam tikai par terorisma propagandas eh, samazināšanu. Mēs domājam arī par to, kā vērsties pret šo propagandu ar savu stāstījumu, ar uh, savu sniegto informāciju. Mums ir jāpanāk, lai jaunieši neiesaistītos teroristiskos grupējumos. 2016. gada septembrī tika piešķirta 10 miljonu eiro attiecīgajai programmai, un Eh, pagājuši gada tika iesaistīti arī tādi spēlētāji kā Facebook eh, un Twitter, Google, kas eh, ļāva sadarboties ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām, apmēram 200 organizācijām, mēģinot saprast, kādas prasmes ir vajadzīgas, lai mēs varētu nākt klajā ar mm, saviem stāstiem internetā. Tagad ir piešķirti vēl vairāk nekā 6 miljoni eiro uh, un cerams, ka tas ļaus mums uzsākt jaunu ciklu uh, informācijas izvietošanā internetā. Uh, protams, ka mēs uh, turpināsim mēģināt identificēt paraugu praksi šajā darbā. Pats svarīgākais ir saprast, ka šāda sava stāsta veidošana ir tikpat svarīga kā terorisma apkarošana. Uh, Protams, ir ļoti svarīgi ātri dzēst eh, nevajadzīgo saturu, bet tikpat svarīgi ir nākt klajā ar alternatīvu saturu. Mēs eh, uzskatām, ka ir ārkārtīgi būtiski piedāvāt eh, šo papildu informāciju, jo īpaši šādām sensitīvām grupām, un šim stāstam ir jābūt pareizajam. Mēs mēģinam arī pārliecināt to, ka šis darbs noteikti dos rezultātus un tas, ka mums piesaistās ar vien vairāk organizāciju, ir ļoti labs pierādījums tam. Es esmu ļoti apmierināts ar to, ka grupa ir atzinusi esošās iniciatīvas, proti Irāna un interneta fórums, un mēģina tās tālāk attīstīt. Grupa ir arī uzsvērusi, ka mums ir jāsadarbojas, mums ir jāvirzas uz priekšu, un tiek atzīts arī, ka Eiropas Savienība var un tai vajadzētu uh, darboties šajā līmenī, lai atbalstītu dalību valstu centienus un arī vietējo praktiķu paveikto šajā jomā. Tas pats attiec arī uz citām jomām, piemēram, drošības jautājumi, un mēs domājam, ka tikai kopā strādājot mēs varēsim panākt progresu. Es paldies, tagad labprāt uzklausīšu jūsu viedokļus. Much, uh, Lielas paldies! Nu tad sāksim jautājums un atbildes par šo tematu. Vispirms došu vārdu Bertē Mecolē no Tautas partijas. Paldies priekšsēdētāji, paldies komisāru Kingu Paldies, ka atkal esat ieradus, ieradies šeit pie mums uz komiteju. Gribēju pirmām kārtām teikt, ka piekrītēji es un dalībās ir tiešām paveikuši diezgan daudz atbilstīgi darba, lai virzītos uz priekšu, ir pieņemts svarīgi tiesību akti, ir spērti atbilstīgi soļi uz priekšu, kas mūsuprāt nesīs augus. Pēc uzbrukumiem Eiropā pēdējos gados mums ir jāpārliecinās, ka sekas tam visam nerada tālāku neiecietību un naidu mūsu sabiedrībā tas, nu, spēlētu par labi teroristiem, tas panāktu to, ka sabiedrība Eiropā kļūtu par tādu kā rekrutēšanas vietu, par labu ekstrēmistu, mērķi, ekstrēmistu mērķiem. Mēs zinām, ka tā teroristi, kas ir valsts piedarīga, kas te ir uzauguši, piedzimuši uzauguši un kas arī ir radikalizējušies visā šajā savā dzīves procesā, un tāpēc mēs pilnībā atbalstām striktāku pieeju vēršoties pret radikalizāciju. Mums ir jāvēršas pret visiem šiem naida kurinātājiem sabiedrībā un tiem, kas šo naidu veidu izplat arī internetā. Jāskatās, kas notiek cietumos, jāvēršas pret tās augtiem ārvalstu cīnītājiem un padziļinātāk jāskatās uz to, kas padara šos cilvēkus tik uzņēmības, uzņēmīgus pret radikalizāciju. Kad runājam par tiešsaistes eh, procesā veiktu radikalizāciju, piekrītu, ka ir jāvēršas pret šādiem teroristu informācijas avotiem internetām. Ir strauji jāspēj identificēt šīs lapas, tās mm, mm, jāspēj izņemt no, sat, no interneta, un tas, protams, ir ļoti aktuāli, īpaši ņemot vērā, ka, ka tām visvairāk iepazīšas tieši jaunieši. Un, protams, jāveido arī saturs, kas iet pret šo teroristu stāstījumu, jeb naratīvu, jo tiešām ir jā, nevis tikai jāizņem šis kaitīgais materiāls, bet vienlaikus jāliek cilvēkiem saprast arī sekas un jābūt pietiekami daudz pieejamai informācijai, kas vērstos pret šādu propagandu un piedāvātu reālu ainu tam, ko teroristi piedāvā. Un tas nozīmē, ka jā, turpina sastrādāties ar privātiem internetu provideriem, interesētajām pusēm. Esmu pārliecināta, ka komisija mums piekritīs tāpēc, tāpēc šis RAN tīkls e, un augstā komisijas eksperta līmeņa grupa un to darbība ir ārkārtīgi svarīga. Mēs nevaram pieļaut tādu situāciju, kad cerību trūkuma dēļ jaunieši mūsu sabiedrībā pievēršas e, šāda veida domu gājienam ar domu, ka terorisms ir viņa vienīgā izeja, vai ka viņu bezcerība vai izglītības trūkums viņus padara par viegliem upuriem teroristiem. Tāpēc mēs atzinīgi vērtējam šo ziņojumu, atzinīgi vērtējam secinājumus, kas tur ir teikt vēlētos labprāt saņemt arī detalizētākas rekomendācijas, un turpināsim strādāt pie tā, lai identificētu kādus citus sadarbības mehānismus ES līmenī, varētu apsvērt šīm vajadzībām, tā lai varētu vērsties pret radikalizāciju. Paldies! Liels paldies. Tālāk Birgita Sipele, sociālistu un demokrātu grupas vārdā. Paldies un paldies par šo ziņojumu. Kad runājam par radikalizāciju, kas norisinās cietumos, uh, bēgļu nometnēs un tā tālāk. Mums bija par to Vācijā arī pētījums, var te um, piekrist jums, un te ir, zinām, loma arī reliģiskajiem līderiem, te arī ir vajadzīgs pretdarbošanās. Bet vienlaiks mums jāskatās arī uz vispārējo situāciju ar integrāciju. Mēs vēlētos teikt, ka varbūt cilvēki radikalizēs tāpēc, ka viņi nejūtas kā daļa no sabiedrības, viņiem nav pietiekama laba izglītība, un viņiem attiecīgi nav arī līdz ar to labu nodarbinātības iespēju, bet tas, protams, nav katrs universitātes gadījums. Gadījumi ir atšķirīgi. Mums ir tādi, ir arī tādi cilvēki, kas ne tik vien paši ir dzimuši ēst, bet kuru vecāki jau ir dzimuši dalību valstī, kuriem ir dalību valstu pases. Un tik un tā, viņi tiek uzskatīti Eiropā par ārzemniekiem. Nu, piemēram, man ir viens atsvaļasks piemērs. Cilvēks, kur vecāki ir dzimuši šeit, dzīvo šeit, viņiem ir Vācijas pases, bet viņam pavaicāja, nu, ko jūs domājat par, prezide, par pēdējo prezidentu rīcību? Un, šaka, un viņš vaicāja, vai tad Steinmeiers kaut ko ir paveicis? Nē, nē, jūsu prezidents Erdogans tā viņam vaicāja. Nu, tā tad tā ir sabiedrības problēma. Cilvēki, kas šeit dzīvo sen, ir integrējušies un tā tālāk, bet pilsoņi apkārt viņiem tepat laikā viņus uzlūko kā ārzemniekus. Un tad pat ar augstu kvalifikāciju un izglītību jūs varat nejusties kā daļa sabiedrības un var rasties risks, ka šādā gadījumā teroristu radikalizācijas īstenotāji varētu jums piedāvāt kaut ko pievilcīgu. Kad runājam par bērniem, bērniem, kas uzauguši Sīrijā, Jemenā, citās valstīs, es domāju, mums jāredz, kas notiek. Nu, vai ir tā, ka viņi, tā teikt, tikai uzauguši šajā radikalizētajā vidē, jeb viņi tiešām ir jeb apmācīti izturēties radikāli un kļūt par teroristiem, un ko mēs tādā gadījumā varam darīt, lai mainītu viņu domas, uzskatus, eh, ko varam darīt, lai spēcinātu viņu ģimenes. Un varbūt ir iespējama viedokļa apmaiņa ar valstīm, citām valstīm kur, piemēram, bērni pat tiek apmācīti par karavīriem un kāda ir viņu pieredze cīņā ar šādu fenomenu. Un pēdējā lieta, ko gribu pieminēt, mēs Eiropas Savienībā tagad runājam par to, ka nepieciešams spēcināt drošību un aizsardzību. Es domāju, ka viens no pamatiemesliem karam un teroristu uzbrukumiem eh, no trešām valstīm un tam, ka šādas parādības parādās arvien vairāk ES, ir tas, kādas ir mūsu attiecības ar šīm trešām valstīm. Vai ir tā, ka notiek kaut kāda viedokļa apmaiņa starp jūsu dienestiem un ārēju darbības dienestu un dalību valstīm par to, lai identificētu, kādā mērā mūsu pieeja attiecībā uz demokrātijas miera un partnerības pēcināšanu citās valstīs varētu ilgtermiņā vismaz arī palīdzēt šīs problēmas risināšanā. Thank you, Mrs. Steve. Lies paldies nākamā EKR grupas vārdā Stīvensas kundze. Thank you, Chair. Like to... Lielas paldies priekšādātāji. Pirmām kārtām gribu teikt paldies komisāram Kingam par viņa ieguldījumu un kopsavilkumu darbam, kas tik pa, pat ticis paveic līdz šim. Ar to saistīts arī viens no jautājumiem. Kā Eiropas Savienība var palīdzēt sociālo plašsaziņas līdzekļu kompānijām, nu, tādiem kā Facebook un Twitter, lai iestrādātu savā darbībā tādu ietvaru, kas ļautu šīm organizācijām mums, mums palīdzēt cīņā pret radikalizāciju. Es domāju, ka nepieciešams izveidot kaut kādu veidu vadlīnijas, pamatnostādes, tā lai mēs varam vienlaikus arī uzraudzīt uh, Eh, tāpat laikā runas brīvības ievērošanu un šos demokrātiskos pamatelementus. Mm, es domāju, ka šeit ir ļoti sarežģīts līdzsvars, tas jāpanāk, un tāpat laikā pilnībā atbalstu jūs un jūsu cīņu pret radikalizāciju un terorismu. Tomēr domāju, ka šis jautājums svarīgs, nu vismaz man es zinu, mm, kā ASV kongress pieņēma lēmumu izturēties, nu tā, rezervēti, tāpēc, ka interneta uzņēmumi tiek pakļauti cita veida regulējumam. Es domāju, ka parlamentam vajadzētu šās diskusijas iestais, iesaistīties, un šo jautājumu nevaram atstāt tikai uzņēmumu ziņā. Viņi nevar, nu, nu varētu, tā teikt, uzraudzīt paši sevi. Otrām kārtām, vai jums ir pārskats arī par paraugu praksi, kas tiek īstenota dalību valstīs attiecībā uz radikalizācijas apkarošanu, tā lai varam viens no otra mācīties? Domāju, ka viena no problēmām, ar ko sastopamies, ir tas, ka ideju, labu ideju ir daudz, bet, eh, nu, dažas no viņām varbūt, protams, arī nedarbojas, bet ir arī tā, ka mēs pat neesam īsti informēti par to, kuras no šīm labajām domām varbūt arī tiek īstenotas un atbilstīgi darbojas dzīvē. Tātad vajadzētu ar paraugu praksu apmainīties. Paldies! Es zinu, ko tā te kolēģi, ka daudz jūs pieminēsiet eh, daudzi šo interneta jautājumu un šo naratīvas lietu un tam līdzīgi, tāpēc komisārkungs varbūt jūs varētu paskaidrot, cik tālu esam šai ziņā nonākušie. Šeit ir zināms paraugu prakses kods iztērēts vai ne, te, vai ne tā Eiropā, varbūt jūs varat dot mums tādu ieskatu, cik tālu process pavirzījies uz priekšu, par to daudz runā, bet viņi vēl nezin, cik tālu komisija pavirzīsies uz priekšu ar šo procesu. Varbūt, ka jūs varat dot mums tādu svaigāku informāciju par to visu. Tālāk Aldi grupas vārdā uzstāsies Vikstrēms kundze. Paldies! Paldies, komisāri, ka jūs esat ieradies pavadīt ar mums pēcpusdienu. Tas vienmēr ir liederīgi un interesanti. Paldies arī par ļoti izsmalcināto atbildi, ko jūs sniedzāt eh, sākotnēji. Šis ir jautājums, kurā risināšanā jāiesaistās ikvienam no mums un visām trim iestādēm. Par to esmu pārliecināta. Arī es vēlējos jums vaicāt par jaunāko attiecībā šīs naratīvas apkarošanas stratēģiju, bet vēl vairāk pat vēlētos atgriezties pie jautājuma par radikalizāciju kaut ko tādu, kas būtu jārisina jau pašā izcelsmes vietā, nu, tā tad saknes līmenī. Esmu pārliecināta, ka dalībvalstīs ir ļoti daudz lielisku piemēru un paraugu prakses, ar ko vajadzētu padalīties, um, par ko vajadzētu zināt sabiedrībai, lai nav tā, ka mēs investējam kārtējo reizi laiku, naudu, uh, lai burtiski izgudrotu no jauna divriteni. Tas nav vajadzīgs. Es gribu teikt, ka viena no lieliskākajām vizītēm, jeb apmeklējumiem, bija uz Mehelenu, tepat Beļģijā. Šī komandējuma laikā, nu, tāpat laikā uh, Ak, nu, šajā laikā no nu, Mekelēnas neviens netika iesaistīts rekrutēšanas sistēmā, tāpēc, ka viņi bija savu darbu paveikuši, un es vienkārši vēlētos, lai šāda parauga praksa tiktu identificēta. Kā to darīt, kā mm, labāk rīkoties? Un tāpat arī uz internetu raugoties, tas jāskat kā kaut kas īpašs. Nu vai tad nav tā, ka tas, kas ir nelegāls reālajā dzīvē, faktiski ir nelegāls arī internetā, vai tā tā nav? Šai komitejā pavisam nesen par to runājām. Nu, labi, varbūt pirms pāris gadiem tas bija, es gan esmu te jau kādu laiku pavadījusi, bet arī eh, bijusi par to runa. Nu, un tā ir tikai viena dzīve, tikai daļa no tās norisinās, nu, tādā reālajā pasaulē un daļa virtuālajā pasaulē, bet tā viss ir viena dzīve, un tāpēc arī šis saturs internetā būtu jāskata tieši tāpat, kā mēs raugāmies uz lietām un notikumiem reālajā dzīvē. Un tāpēc gribēju jums arī vaicāt par šīm, par šīm pamat problēmu sakņu novēršanu trešās valstīs. Kas notiek caur ārējās darbības dienestu šai ziņā? jo tas taču ir tik ārkārtīgi svarīgi mums visiem. Bet nu, tā tad vēlreiz liels paldies. Paldies, ka tik informatīvi uzstājāties. Liels paldies, nākamā runātāja Gomeša. Komisārkungs, paldies arī es augstu vērtēju to, kas ieradies pie mums, to darāda bieži. Paldies. Tiešām tāda strukturēta ziņa. Mani jautājumi saistīti ar lūko. Jūs pamatot norādījāt uz reliģisko līderu lomu, īpaši, piemēram, cietumos, bet nu ne tikai cietumos. Un tas fakts, ka šādas diskusijas vien norisinās, tas jau parāda, nu, ka tas kļūst aktuāli dalību valstīs. They are not aware Bet vietējās pašvaldības nereti par to nav informēts, es, protams, saprotu, cik svarīgi vērsties pret problēmām pašā to saknē. Vietējās pašvaldības, un to redzu pati savā valstī, viena un otra, piemēram, saņem lūgumu pēc finansējuma, nu, tā, nu no tādiem avotiem kā Saudārābija, apvienotie Arābu Emirāti, lai finansētu mošeju celtniecību. Uh, un attiecīgās sociālās struktūras. It, uh, very, very... Nu, un, protams, ka, ka iedzīvotājiem tas liekas jauki un netiek izprastas iespējamās sekas šāda veida pasākumiem, vai tiek tāda, notiek tāda apzinātības celšana informācijas kampaņas dalība valstīs šai gadījumā, vai darbs tiek veikt šai ziņā arī vietējo pašvaldību līmenī. Un tad gribu vaicāt, kāds ir jūsu uzskats ņemot vērā pašreizējās diskusijas ziņojumu gatavošanas saistībā par segregāciju, jeb nodalīšanu cietumos. Jūs jau teicāt, ka cietumi daudzās valstīs ir nevis rehabilitācijas centri, bet radikalizācijas centri, un dažas dalība valsts uzskata, ka varētu palīdzīgi būt nodalīt tos, kas ir tie bīstamākie cietumnieki, teiksim. Tātad nodalīt cilvēkus, kas varbūt ir tādi, kas pauž ekstrēmistu ideoloģiju, vai tas atvieglot šo situāciju, līdz ar to viņu, tā teikt, nesaindētu pārējos. Ja ir arī tādi eksperti, kas saka, gluži apgalvo gluži pretējo, sakot, ka nē, lai varētu notikt rehabilitācija. Un, lai vispār saprastu, kāda ir šī radikalizācija un tā tālāk, šāda segregācija būtu pretproduktīva. Gribu zināt, ko jūs par to domājat tālāk. Ko jūs sakāt par tā dalību valstīm, kas šobrīd apsver iespēju ES pilsoņiem, tā sauktiem ārvalstu cīnītājiem, kas atgriež, kas faktiski ir Eiropas cīnītāji, e, nu tātad to, ka viņi varētu tikt nodoti tiesām trešās valstīs, tajās šais nabadzīgajās trešajās valstīs, kur ir, nu, ļoti švaka tiesu sistēma. Nu, tādās kā Irāka, Sīrija. Ja mēs ļaut pieļausim to, ka viņi tiks tiesāti tur, tad tādā gadījumā pastāv iespēja, ka viņi netiks tiesāti vispār, ja varbūt tā nebūs taisnīga tiesa, no nu, ar visu, kas no tā izriet. Tostarp tas attiec arī uz sakām uz bērniem. Ko jūs domājat par šo lietu? Tālāk, par tiešsaisti. Un spē, iespējas vērsties pret teroristu vēstījumu tur. Uh, Nu, jūs sakāt, lūk, tas jādara ar pareizo vēstījumu. Nu jā, te mums ir vajadzīgi tādi valoda eksperti, es pat teiktu, ne jau Eiropas valoda eksperti, bet arābu valoda eksperti un tam līdzīgi mums ir vajadzētu, mums vajadzīgi ir islāma eksperti, lai šī vēsts var būt pamatot un tā nebūtu pretproduktīva. Cik lielā mērā šāda veida ekspertu piesaistīšana ir daļa no darba, ko jūs paredzat kā uzdevumē es Um, pie, kur varētu es piedāvāt ekspertīzi dalībvalstīm, jo tam, protams, tās nav. Un tad visbeidzot es nereti esmu konstatējusi, ka darbs, ko veic lielās high-tech platformas, ir nu, tāds pašvaks tieši, vēršu, nu, tieši tajā, ka netiek vēršanās pret šādiem vēstījumiem. Un te runājam ne tikai par tādiem, kas pauž džihādistu vēstījumu, bet, piemēram, arī nu, tādus ekstremāli labējus vēstījumus. Šādu vēstījumu skaits arī mm, pieaug, nu, nezinu, vairojas kā sēnes pēc lietus. Un es vienkārši neredzu, ka notiktu kāda vēršanās pret to visu. Un pārsvarā tie tiešām tādi, nu, tādi riebīgi labējie, kas to, to nodarbojas. Jā, paldies. Priekšādātājs pārtrauc runātāju nākamā Nākamais runātājs. Ademova kungs, paldies, ka devāt man vārdu. Paldies. Man ir divi jautājumi, komisār kungs. Pirmām kārtām piekrītu tam, ka cietumnu dienu kalpo kā tāda siltumnīca eh, dažādām radikalizācijas izpausmēm. It īpaši tas attiecas uz musulmaņiem, bet vai tās ir vienīgās šādas siltumnīcas? Varbūt ir citas tādas vietas, kur šī augsne ir īpaši auglīga radikalizācijai, un līdz ar to man ir arī vairāki jautājumi. Pirmais. Vai jums ir kāds priekšstats, kas norisinās eh, nu, šajos reliģiskajos namos, mošajās, Kā tur notiek šī sludināšana, par ko viņi tur runā, vai tur ir kādi novērojumi veikti? Un tad vēl viens jautājums, lai vērstos pret radikalizāciju. Vai jūs runājat arī ar reliģiskajiem līderiem musulmaņu kopienās dalībvalstīs? Domāju, ka, ja viņi nekļūs par daļu no mūsu pašu komandas, ja viņi arī necīnīsies pret radikalizāciju, tad panākums negūsim. Paldies! Tālāk Duprēkungs lūdzu. Priekšādātāji, paldies! Paldies, komisār King! Nu, cik labi, ka jūs esat ieradies pie mums, un paldies arī par ļoti skaidro vēstījumu, ko jūs izklāstījāt. Man divi jautājumi. Komisārkungs, esmu lasījusi starposmu ziņojumu augsta līmeņa ekspertu grupas sagatavojumā. Uh, Un es tur konstatēju daudzas labas rekomendācijas, veikts veiksmīgs vērtējums un tā tālāk. Un domāju, ka tas viss, protams, ir ļoti svarīgi. Bet ir viena lieta, kas man liekas svarīgāka varbūt pat. Šie, šīs personas, kas atgriežas, viņi ieradīsies, nu, man nu ieradīsies daudzās dalībvalstīs vai arī nē, jo dalībvalstīs viņi varbūt neatgriezīsies tajā pašā dalībvalstī, jo viņiem ir atšķirīgas politikas attiecība pret to, kā izturēties pret šādiem cilvēkiem, kas ir, nezinu, karojuši Sīrijā un tam līdzīgi. Vai dalībvalsts savā starpā veids veids diskusijas par to, lai harmonizētu savu attieksmi pret šiem cilvēkiem, jo tas jau nav problemātiski tikai vienai konkrētai dalībvalstī, tā var kļūt par problēmu visai ES. Nu, te runāju par šiem bērniem, kas atgriež viens otrs no viņiem ir pusaudzes. Pēc kāras gadiem viņi būs pieauguši vīrieši, un ja viņi ir jau radikalizējušies, tad kas notiks tālāk? Tā valsts, kas viņus uzņem šobrīd. Es saprotu, tas ir ļoti, ļoti delikāts jautājums, bet vai dalībvalsts savā starpā tomēr cenšas šīs nostājas harmonizēt? Protams, vienlaikus pilnībā respektējot pamatiesības un tā tālāk. Es negribu tagad uh, Eh, nu, protams, padarīt par noziedzniekiem tos, kuriem vēl neko pat nevar pārmest. Nē, nē, bet ir vienkārši ir vajadzīgs kaut kāds tāds, tāds kopējs uzstādījums, kaut kas vairāk nekā tikai datu apmaiņa. Piekrīt arī Sipels kundzei. Tajā, ka šeit ir zināma sociāla dimensija attiecībā uz mm, radikalizāciju, ne tikai islāma konteksts. Un mm, ir arī komisārs no Beļģijas, kas eh, specializējies mm, šajā jomā. Rēnīkums, un viņš mums, mums bija diskusija, viņš skaidrīja, ka pastāv arī tādas kultūras un kultūrās un leģiskas diskusijas šai saistībā. Un ka ja mēs turpināsim eh, šādu pašreizējo diskursu, tad tādā gadījumā nevarēs, nebūsim vērsušies pret vienu no lietām, kas noved pie radikalizācijas. Nu, Maroka šai gadījumā ir viens no tādiem jautājumiem, ne jau, piemēram, nesen Marokā ir iz, izveidots institūts imāmu apmācībai, un Tur tiek arī publicētas ļoti daudz radikalizētas informācijas un tālāk, un te gribu vaicāt. Tieši tāpat kā iepriekšēji vaicāja, e, nu, viena lieta ir aicināt iesaistīties reliģijas iestādes, lai pārliecinātos, ka, piemēram, šādu imamu apmācībā e, tiktu izmantoti citi e, pamatprincipi, nevis, teiksim, tā kā, nu, kaut kādi karotāji netiktu apmācīti. Protams, to mēs paši nevaram darīt, bet mēs varam šādā veidā runāt ar iestādēm, kam ir ietekme šais jautājumos, un tādējādi varbūt varam vēsties pret vienu no radikalizācijas klas, saknēm, un es gribētu zināt, kāds ir jūsu viedoklis. Thank you, Mrs. Kiengi, please. Kiengis kundze, lūdzu. Grazie, Klauda. Grazie, komisārio. Paldies, Klauda. Paldies komisāru kungam par to, ko darat, par to, ko pastāstījāt mums. Mēs zinām, ka cīņa pret jebkura veida radikalizāciju un vardarbīgu ekstrēmismu prasa veselu virkni dažādu instrumentu. Sākot no izglītības jomas līdz pat pasākumiem, kas varbūt šķiet represīvi, bet tomēr ievēro cilvēktiesības. Sākšu ar imigrācijas politiku, kas jau tika pieminēta. Mēs zinām, ka daudzās valstīs uh, ir trūkumi šajā jomā. Ir tomēr lietas, kas ir jāņem vērā, lai nodrošinātu harmonizētu pieeja Eiropas līmenī. Pirmkārt, jau pilsonības jautājums. Daudz no šiem bērniem neuzskata, ka pieder konkrētai dalību valstī, nejūt šo piedarību. Sākot jau no agrīnās bērnības viņi netiek atzīti attiecīgajā teritorijā. 18, 20 gadu vecumā viņi saprot, ka it kā ir šajā valstī, bet uzaug tā distancēti. Un tur rodas arī iespējas radikalizācijai. Un tā ir viena no lietām, kuru augstlīmeņa grupai vajadzētu pētīt. Jānodrošina arī harmonizācija dalību valstīs. Otra lieta - pieaugušais naids, populisms, ksenofobija. Vai jums nešķiet, ka pieaugot represīvajiem pasākumiem var atverzīt otrā plānā preventīvo politiku? Mēs redzam, ka pieaug atšķirības ar dažādām kopienām Eiropā un ir grūti īstenot eh, jebkāda veida preventīvas pasākums. Vēlējos noskaidrot, vai jūs esat ņēmuši vērā un eh, pamanījuši šo ksenofobijas un naida pieaugumu Eiropā, un it īpaši eh, plānojot preventīvo darbu. Un visbeidzot, Ždekovska kungs že vás máme poměrně dost rádi, takže i když... Paldies, priekšsarētāji, paldies, ka tikāties ar mums, kaut arī pirmdienas pēcpusdienā. E, tas tiek organizēts, mēs esam vienmēr gatavi ierasties un uzklausīt jūsu sacīto. Man prieks par Sipals kundzes sacīto. Pirmā reize, kad viņa ir saprātīgu analīzi veikusi par migrācijas procesiem attiecībā uz eh, cilvēku ierašanos Eiropā, jo pirms tam dzirdēju tikai apgalvojums, ka mums ir jāpieņem visi, kas dodas Eiropas virzienā. Es vēlos uzsvērt to, cik svarīgi ir integrācija, un tur es viņai pilnībā piekrītu. Tā kā nesakiet man vairs nekad, ka EPP eh, e nevar vienoties ar sociālistiem. Bet tagad bez ironijas. Trīs jautājumi. Pirmkārt radikalizācija ar viltus ziņu starpniecību. Pat es un mana ģimene esam saņēmuši nāvis draudus balstoties uz viltus ziņām. Vai esat saskārušies ar šo fenomenu? Jo tas notiek arī ar uh, Jiržī Dragoš Čehu uh, prezidenta kandidātu priekšvēlēšana kampaņas laikā. Tika izplatīta viltus ziņa, uh, Eh, par to, ka viņš vēlas uzņemt imigrantus, un cilvēks sāk viņam draudēt. Viņš saņem nāves draudus. Otrakārt, vai esat saskāries ar radikalizāciju, kas izriet no Krievu propagandas? Tas ir temats, par ko notiek diskusijas aktīvas Čehijā. Tas tāds interesants jautājums, jo Krievu mēdīji publisko daudz informācijas, kas liek eh, radikalizēties daļai iedzīvotāji. Un trešais jautājums Esmu strādājis dažādas melnos darbus un eh, savulaik un eh, nodarbinātības iespēju trūkums noved pie radikalizācijas, un tas ir novērojams arī citās valstīs. Vai tas, jūsuprāt, ir kas tāds, par ko būtu vērts padomāt eh, jūs minētai grupai arī nākotnē? Jā, nu diezgan radoši pieeja šim tematam jāsaka, bet nu tas, lai paliek komisāra ziņā atbildot uz jautājumiem. Lūdzu. Thank you, and as ever, thank you for your engagement on, on these issues. Um, the... Paldies! Tik izteikti vairāk svarīgi jautājumi. Mums ir jāspēj sadarboties ar augstu līmeņa ekspertu grupu nākamajā kārtā. Es domāju, jūs saprotat, šis ir tāds starposma ziņojums, un turpmākos mēnešus darbs turpināsies. Es centīšos apkopot vairāk svarīgākos jautājumus. Ja pēc tam jums liekas, ka esmu kaut ko izlaidis, lūdzu vērsieties pie manis, sazinieties ar mani. Vairāki no jums uzdeva jautājumu saistībā ar izaicinājumiem, kas iziet eh, no tiešsaistes informācijas have established, as you know, over uh, the years, a number of different forums. Un eh, vairāko gadu laikā, jo mēs eh, veidojam platformas, fórumus, kur apspriešos jautājumus ar būtiskākajiem nozars pārstāvjiem un dalību valstīm. Komisāra Jūrova ir izveidojusi rīcības kodeksu par naida runas formu, komisārs Avramopulus un arī es strādājam pie konkrēta terorisma satura identificēšanas internetu formos, un komisārs Ansips un arī komisāre Gabriela saistībā ar platformām runā par drošības draudiem, kas izriet, izriet no kiberdrošības jomas saistībā ar radikalizāciju. Tāpēc mēs arī varējām sākt koordinēt šos dialogus cenšoties nonākt pie tādiem kopīgiem paziņojumiem, kas ļāva pagājušā gada septembrī nākt klajā ar paziņojumu, kurā tika mēģināts ļoti skaidri noteikt interneta platformām, kas ir tas, ko viņiem vajadzētu darīt, lai cīnītos ar nelegālu saturu. Un tika mēģināts skaidrot, ka viņi var darīt vairāk, un daži no mums apgalvoja, ka viņiem vajadzētu darīt vairāk, rīkoties proaktīvāk, tā skaitā izmantojot automātiskus līdzekļus, lai identificētu vai izņemtu šāda veida informāciju, vai pat neļautu to augšuplādēt, un to viņi varētu darīt, neietekmējot savu e-komercijas saistību ietvaru. Mēs turpinām šo diskusiju, regulāri atskaitāmies dažādajos dialogos, kontaktos. Komisāra Jūro nāca klajā ar ziņojumu pirms desmit dienām par labu progresu, kas sasniegt, rīcības kodeks eh, par naidrunu kontekstā. Iepriekš savus izteikumus atsaucos uz decembrī notikušo sanāksmu formā, bet daudz kas vēl ir darāms. Ja mēs runājam par konkrētu izaicinājumu saistībā ar terorismu saturu, nelegālu terorismu saturu, tad mēs vēlētos redzēt straujāku progresu attiecībā uz to, cik ātri tiek identificēts šāds saturs un izņemts. Vairāk automatizētas kontrolas, lai pat neļautu augšuplādēt šādu saturu. Virzoties no lielajām platformām uz mazākām, arī startup platformām, lai nav tā, ka e, saturs migrē no lielajām platformām, kas sāk veiksmīgi cīnīties uz mazākām, kas to nedara. Mēs vēlētos, lai šīs platformas e, labāk sadarboties ar tiesību sargājušām iestādēm, gan nacionāla līmenī, gan arī Eiropolu. Tad tie būtu tādi konkrēti soļi, kurus mēs vēlētos atbalstīt. Mums ir arī diskusija šobrīd komisijā par to, kā mēs varētu veicināt šādu progresu, un mēs plānojam nākt klajā ar šīs diskusijas rezultātiem šī mēneša beigās. Mēs taču esam janvārī vēl, vai ne? Nu, tā tad februārī vai tulīt pēc tam. Tā kā šis temats viennozīmīgi ir mūsu darba kārtībā, mēs turpinām pie tā strādāt. Jūs uzdevāt veselu virkni citus jautājumus, visus nevarēšu aptvert detalizēti. Un jāsaka, ir daudz, kas, kas tiek darīts cīnoties ar izaicinājumu saistībā ar atgriezušos person, bērniem, Mēs jau labu laiku strādājam pie šī jautājuma, un ir sagatavots lab, eh, labs materiāls, rokas grāmata, kas izraisīs debates daudzās dalību valstīs saistībā ar šo izaicinājumu. Ir arī RAN tīkla veicinātas diskusijas saistībā ar šiem ārvalstu kaujiniekiem, teroristiem, ar viņu atgriešanos, un ko darīt tieslietu sistēmai. Tas ir regulārs temats iekšlietu tieslietu padomes brokastu diskusiju daļai. Tāpat ir jautājumi, kas jārisina starptautiskā līmenī. Piemēram, segregācija cietumos. Šajā jautājumā daudzām valstīm ir atšķirīga pieeja. Jautājums par to, ko darīt saistībā ar tiesu prāvām trešajās valstīs, kur tieslietu ministriem ir atšķirīgi viedokļi. Tie ir tie temati, manuprāt, par kuriem mums jāturpina viedokļu apmaiņa, un es ceru, ka tas eh, arī nākotnes eh, augstlīmeņa ekspertu grupas eh, kontekstā tiks diskutēts, un tad es ieradīšos pie jums pastāstīt par to. Tad par sadarbību ar trešām valstīm un izaicinājumiem šai jautājumā, un kā šīs trešās valsts ietekmē radikalizāciju. Šeit es vēlos nodalīt iespējamo ietekmi, kas varētu būt no mūsu ārpolitikas ietekmes, piemēram, tuvo austrumu mieru process. Mēs to, protams, apspriežam dažādos fórumos, ietvaros. Un īpašo izaicinājumu, kas izriet no sadarbības ar trešajām valstīm, partneriem, cīnoties ar radikalizāciju viņu valstīs, kā tas varētu ietekmēt pēc tam mūsu valstis un ko mēs varētu darīt, lai palīdzētu un atbalstītu viens otru. Šis temats regulāri parādās mūsu drošības un pretterorismu dialogos ar kaimiņu valstīm. Tad par integrācijas izaicinājumiem. Mēs atzīstam uh, šo jautājumu, ka tas, protams, ir svarīga daļa no politikām, kas mums ir jāīsteno šajā jomā. Ir rīcības plāns integrācijas jomā, tas jau ir kādu laiku spēkā. Un tik tiešām šī gada sākumā komisija nāca klajā ar instrumentu kopumu, kas palīdzēs dalību valstīm labāk izmantot Eiropas Savienības finansējumu, kas ir pieejams, lai atbalstītu integrāciju, it īpaši migrantu integrāciju, cilvēki, kas ir tikko ieradušies mūsu valstīs. Protams, ka koncentrēšos noteikti uz šo finansēšanas periodu no šī brīža līdz 2020. gadam. Tad, te ir komisāra Varamopulas, Taisenes un Kretu iniciatīva, un es to atbalstu. Un visbeidzot, par jautājumu, kas saistīts ar mācību gūšanu no praktiķiem dalību valstīs. Tas jau ir galvenais mērķis šai augsts līmeņa ekspertu grupai tās darbā. Un tad, kad mēs varēsim nākt pie jums ar eh, ierosinājumiem, kā stiprināt Eiropas Savienības atbalstu pretradikalizācijai, tad mēs varēsim veidot tādu līdzsvaru starp to, ko varam no praktiķiem apgūt ne tikai cietumos strādājošiem, bet arī sociālā jomā integrācijā visur, kur viņi saskaras ar radikalizāciju. Un otrs puses tas, ko dara politikas veidotāji, valdības. Šādu līdzsvaru mēs vēlamies sasniegt, tas ir darbs, ko mēs vēlamies darīt, un tas būs viens no svarīgākajiem posmiem nākamajā darba daļā, augsts līmeņa darba grupai. Paldies! Paldies! Paldies kolēģiem par jautājumiem! šis jautājums ir tāds horizontāls, kas skar daudzas citas jomas. Paldies, ka arī precizējāt, kā tas skar citu komisāru atbildības jomas. Tā kā noteikti uzaicināsim jūs atpakaļ arī uz nākamo augsta līmeņa darba grupas eh, ziņojumu prezentēšanu. Paldies kolēģiem! Komisār, kungs, tiksimies vēlreiz par šo pašu tematu noteikti un citiem. Kolēģi, mēs varam pāriet pie nākamā jautājuma. 29. pānta darba grupas priekšsēdētājs uzklausīšana, viedokļu apmaiņa ar viņu un aicinu viņu šeit zāles priekšā. Tātad uzklausīsim ziņojumu no 29. pānta darba grupas priekšsēdētāja Izabela Falkpierotā. Viņa prezentēs pirmo kopīgo ikgadējo pārskatu par Eiropas Savienības un ASV privātumu vairogu darbību. Kā jūs zinat, 29. pānta darba grupa piedalījās šajā darbā un sagatavoja ziņojumu par to. Tāpat saņemsim informāciju par GDPR vispārējo datu aizsardzības regulas iet, īstenošanu un ko šajā kontekstā dara 29. panta darba grupā. Un šī varētu būt pēdējā reize, kad jūs esat šeit, šajā amatā. Jūs esat ļoti labi strādājis un sadarbojusies ar mums Jūs esat tik daudz darba veikusi. Paldies jums par to, Izabela. Un došu jums vārdu prezentācijai. Monsieur Président, merci. Bonjour. Priekšādātāja kungs, sās paldies. Un liels paldies arī, ka esat eh, man devuši iespēju kā 29. pāntā darba grupas vadītājai Eh, šodien jums mazliet pastāstīt par šo tik būtisko jautājumu, proti privātuma vairoks un arī par vispārējo datu aizsardzības regulu. Um, vispirms par privātuma vairogu. Kā jūs zināt, eh, mēs eh, piedalījāmies ikgadējā mm, privātuma vairoga. Mm, izvērtēšanā kopā ar Eiropas komisiju. Un tātad šeit ir runa par mūsu privāto datu nodošanu ASV. Šīs pārskatīšanas mērķis Eiropas datu aizsardzības iestādēm bija divējāds. No vienas puses mēs vēlējāmies nodrošināt, lai amerikāņu simtās saistības attiecībās privātumu vairogu būtu patiešām izpildītas, un otrām kārtām mēs arī vēlējāmies turpināt analīzi kuru mēs jau esam uzsākuši 2016. gadā par to, vai tiek izpildītas Eiropas Savienības primārās un sekundārās tiesības, ņemot vērā lēmumus, ko ir pieņēmusi Eiropas komisija. Pēc eh, šīs pārskatīšanas 29. Eh, panta darba grupa eh, sagatavoja ziņojumu, tas notika 2017. gada novembrī. Mēs šajā ziņojumā runājām par privātuma vairoga piedāvātajām garantijām un mēs arī apsveicām uh, to, kā uh, šo privātam vairogu īsteno amerikāņu varas iestādes. Pirmkārtām par komerciālo pusi mēs redzam, ka ir stiprināta kontrole attiecībā uz uzņēmumu reģistrāciju, ja šie uzņēmumi vēlas piedalīties. No nu, otras puses, ja ir runa par eh, cilvēka resursu datu aizsardzību, kā arī uz uh, tehniskajiem resursiem, uz profilēšanu, šeit vēl būtu daudz darāmā. Tāpat arī mēs redzam, kā netiek eh, pilnībā mm, aizsargātas personu tiesības, ja ir radušās komerciālas intereses ASV. Tāpat arī mums ir jānodrošina, lai ASV varas iestādes varētu uh, labāk aizsargāt uh, iesniegtos datus. Tātad šeit ir runa par piekļuvi datiem un par to izmantošanu. Darba grupa pauda arī zināmas iebildumus attiecībā uz uh, uzņemtajām saistībām un to izpildi, kā arī attiecībā uz uh, uh prakses atbilstību. Uh, ņemot vērā Eiropas eh, tiesas eh, spriedumu, ar kuru tika likvidēts Safe Harbor. Tāpat arī mums ir uh, pat tiešām uh, jāpauž nožēla par to, ka P klubs nav izpildījis visas saistības, jo te ir runa par tiešām ļoti nozīmīgu uh, iestādi, kurai ir jānodrošina uzraudzība. Tātad šeit ir jādomā par apstrīm programmas mērķiem, tāpat arī mums ir jādomā par uh, darbībām, ko uh, veic uh, dažādas iestādes. Pardon. Euh, plus généralement, ce que, en fait, le G29 avait, a dit euh, récemment. 29. darba grupa vēl uh, nesen īsi norādīja, ka 2016. jūlija um, sanāksmē mēs uh, jau minējām, ka datu, personas datu vākšana attiecībā uz Eiropas pilsoņiem nenotiek saskaņā ar datu aizsardzības uh, nosacījumiem. Uh, Tāpat arī ir jānodrošina, lai šie dati tiktu vākti saskaņā ar Eiropas Savienības eh, nostādnēm. Šeit ir jādomā par to, lai apelācijas iespējas, kas tiktu piedāvātas Eiropas Savienības pilsoņiem, būtu eh, gana atbilstošas, jo īpaši šeit ir runa par to, ka ir jāpiekļūst šiem datiem valsts drošības nolūkos, un Amerikas varas iestādes vēl to nav nodrošinājušas. Ņemot vērā šo pirmo ikgadējo izvērtējumu, darba grupa ir norādījusi Amerikas varas iestādēm un Eiropas komisijai turpināt eh, diskusijas un m, mm, pavisam drīz arī sagatavot rīcības plānu, lai tiktu galā ar um, darbības un arī juridiskajiem šķēršļiem. Uh, ir jābalstās uz to, lai mēs varētu pieprasīt Amerikas varas iestādēm nodrošināt vajadzīgo datu aizsardzību. 2018. gada 25. maijā ir jāsāk piemērot e, Eiropas Savienības tiesību akti. Mēs vēlamies, lai tiktu nozīmēts atbilstošs ombuds, un līdz nākamajai ikgadēja pārskatīšanai, proti 2018. gada vidum, uh, visas šīs neskaidrības, ko ir identificējusi 29. panta darba grupa, būtu jālikvidē. Tāpat arī mēs norādījām, ka ja netiks reaģēts uz mūsu paustajām bažām līdz norādītiem termiņam, Eiropas varas iestādes darīs visu, kas ir nepieciešams, lai varētu arī izmantot uh, visas savā rīcībā esošās iespējas. Tātad šis ziņojums ir pieņemts, un kāda tad ir eh, situācija pašlaik attiecībā uz eh, paustajām pašām? No vienas puses mēs varam redzēt eh, pozitīvus signālus, un no otras puses ir arī negatīvā puse. Ja runa par pozitīvo, mēs esam redzējuši, ka Amerikas varas iestādes ir sākušas rīkoties attiecībā uz uh, nominācijām P klubā un FTC. Taču Kaut arī ir jūtama darbība un mēs zinām, kuras personas varētu būt kandidāti, neviens konkrēti vēl nav nominēts. Ja runa par negatīvo pusi, tad, uh, protams, ka ir Amerikas kongress pirms dažām dienām um, atkārtoti atjaunoja uh, pantu, un tas darbosies vēl septiņus gadus. Šeit, uh, šeit tātad ir runa par to pilsoņu datu apstrādi, kuriem nav ASV pilsonības, un tas mūsos raisa bažas. Šo iespēju amerikāņi būtu varējuši izmantot, bet viņi to nav izdarījuši. Uh, Mūsu ziņojumā mēs esam iekļāvuši arī vairākas rekomendācijas. Mēs vēlamies, lai situācija tiktu uzlabota attiecībā uz šo sistēmu. Tā vietā, lai autorizētu dažādas uzraudzības sistēmas, a, atie, programmas, vajadzētu nodrošināt mētiecīgu rīcību, tāpat arī vajadzētu izmantot kritērijus un vajadzētu būt arī pamatotām aizdomām, lai vērstos pret konkrētu personu vai personu grupu kuriem vajadzētu piemērot daudz striktāku analīzi, un to vajadzētu savukārt darīt arī neatkarīgai iestādē. Kā jūs rādzat, ir gan pozitīvā, gan arī negatīvā puse. Jautājums ir par to, kādi izaicinājumi slēpjas aiz privātuma vairoga. No nu, vienas puses ir jādomā par Eiropas modeļa efektivitāti, uh, Eh, ja ir runa par datu nodošanu starptautiskā mērogā. Mums ir arī jādefinē vispasaules standārti attiecībā uz datu nodošanu, un šie vispasaules standārti tuvākajās dienās un mēnešos kļūs jo īpaši nozīmīgāki ņemot vērā Eiropas Savienības eh, tirzniecības stratēģiju, kas balstās uz tā saucamiem jaunās paaudzes tirzniecības līkumiem ar ļoti lielām varām pasaulē. Un šeit, protams, vajadzētu līdzsverot um, spēkus, un te, protams, es domāju par Japānu un par Koreju. Šādu atbilstības standārtu īstenošana būs izšķirošā, un februāra sēdē 29. pāntā darba grupa pieņems uh, aktualizētus uh, atbilstības standārtu rādītājus. Tas ļaus mums apkopot visus elementus, kas ir jāizvērtē, lai saprastu, vai datu aizsardzības režīms trešajā valstī ir atbilstoši Eiropas Savienības standartiem. Protams, ka mēs esam strādājuši pie atsāšu rādītāju pielāgošanas, Mēs esam mēģinājuši pielāgot šos dokumentus, ņemot vērā secinājumus, kādus mēs esam izdarījuši pēc privacy shield pārskatīšanas. Kā jūs redzat, eh, priekšsēdētāja kungs, eh, šis vērtējums par privātumu vairogu nav viennozīmīgs. No otrās puses mums vajadzētu parunāt arī par vispārējās datu aizsardzības regulas īstenošanu. Šis eh, jautājums ir ārkārtīgi nozīmīgs strādājot pie datu aizsardzības uzlabošanas Eiropā jau divus gadus. Šī regula ir bijusi ārkārtīgi būtiska mūsu mērķu sasniegšanā. Mēs esam sagatavojuši strateģisko plānu 2016. līdz 2018. gadam, un tāpat arī mēs eh, vēlamies eh, saprast, kā šis plāns varētu ietekmēt personas, um, organizācijas un arī atbildīgās iestādes. Mums ir bijušas eh, veselas 20 sanāksmes kurās esam sprieduši par vispārējo datu aizsardzības regulu, un 165 sanāksmes, kurās ir tikušās tehniskās grupas, kas runā par dažādiem jautājumiem. Tātad 29. Eh, panta darba grupa ir bijusi ārkārtīgi aktīva, sekojot līdzi vispārējās datu aizsardzības regulas īstenošanai. Tātad mēs esam domājuši par to, lai šī regula tiktu pieņemta atbilstoši visiem vajadzīgiem jautājumiem. Pirmkārt, mums ir jāskatās uz uh, svarīgākajiem punktiem tekstā, uz destātu pārnesamība, uh, ietekmes izvērtējums, profilēšana, piekrišana, caurdzmības pasākumi, kā arī datu aizsardzības pārkāpumi. Šis darbs balstās uz sadarbību ar uzņēmumiem, pilsonisko sabiedrību. Tas tiek darīts arī ar publisko konsultāciju palīdzību. Uh, Mēs vēlamies būt eh, pēc iespējas tuvāk eh, praktiķiem un saprast to, ko vēlas tie, kas izmanto šo tekstu. Mūsu rīcība gan Eiropas, gan nacionālajā līmenī ir vērsta galvenokārt uz palīdzības sniegšanu visām valstīm, lai nodrošinātu, ka uh, Eh, šī regula tiktu um, īstenota eh, dinamiskā un atbilstošā veidā. Kā 29. panta darba grupas vadītāja esmu darījusi visu, lai visas eh, vadlīnijas tiktu pieņemtas līdz 2018. gada maijam. Taču es arī nevaru jums šodien slēpt to, ka Eiropas Savienības eh, dalība valstīs pastāv dažādas atšķirības un ir daudz dažādu sensitīvu jautājumu. Un bieži vien attiecībā uz šo regulu paustais nav pozitīvs. Tiek eh, runāts par šķēršļiem, par eh, novatoriskuma um, mm, mm, ierobežošanu un tā tālāk. Mēs mēģinam atbildēt uz šo retoriku dažādā veidā. Pirmām kārtām, protams, ir jūtama mm, tāda kā skriešana līdzi un iekavētā atgūšana. Te ir runa par tādiem spēlētājiem, kas pašlaik, uh, diemžēl, pilnībā neizpilda 95. Dir 95. gada direktīvas prasības. Attiecībā uz šo regulu mēs arī sakām, ka ar, ar regulu visi Eiropas spēlētāji varēs eh, līdzvērtīgi konkurēt ar eh, globāliem spēlētājiem. Un eh, otrkārt, kā jau es norādīju, tuvākie mēneši būs ļoti nozīmīgi visās valstīs, jo būs jādomā par stratēģiju, kas ies roku rokā ar šo regulu, un jo īpaši vajadzēs domāt par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Mēs arī atbildam, ka šīs jaunās tiesības, ko paredz regula, proti pārnesamība, ļaus šiem jauniem spēlētājiem parādīties, tāpat arī e, tas ļaus nodrošināt e, novatoriskus un jaunus pakāpojumus attiecībā uz datiem. Un e, tāpat, ja ir runa par pārnesamības tiesībām, neviena platforma, tā skaitā arī amerikāņu platformas, uh, nevarēs glabāt lietotāju datus. Mēs arī norādām, ka ar šo regulu Eiropas Savienība ir metusi izaicinājumu attiecībā uz uh, datu aizsardzību un Protams, ka ir runa par konkurenci, mums vajadzētu nodrošināt, lai netrūkstu uh, informācijas par visiem um, attiecīgiem jautājumiem. Eiropas Savienība arī īsteno jauno pārvaldības uh, modeli, kas iesaista daudz iesaistītās puses un kas piespiež arī visus sadarboties pār robežām. COPD tātad jauna institūcija, kas eh, tiks izveidota pēc 29. panta darba grupas, ļaus nodrošināt saskaņotību Eiropas Savienībā attiecībā uz regulas īstenošanu. Pašlaik mēs jau finalizējam šīs jaunās institūcijas reglamentu. Uh, un tas ir paredzēts 65. pāntā, kur ir paredzēta arī uh, eh, tiesprocedūra. Esam arī uh, sagatavojuši um, attiecīgos protokolus, kas ļaus mums definēt sadarbību. Mēs uh, nodrošināsim arī neatkarību un konfidencialitāti visu, ko paredz attiecīgā regula. Uh, Šīs jaunās pārvaldības sistēmas ieviešana ir izšķirošais tām, vai e, šī regula dos vajadzīgos rezultātus. Tā ļaus mums pārbaudīt, vai mēs esam pietiekami ticami attiecībā uz datu aizsardzību Eiropas Savienībā. Ja šī jaunā institūcija mm, nefunkcionēs labi, tad e, neviens teksts, lai cik labi tas būtu sagatavots, e, nedarbosies. Uh, Es tāpat arī vēlētos norādīt, ka mums vajadzētu konkretizēt jauno režīmu Eiropas Savienībā uz datu aizsardzību, un šeit ir ļoti būtiski, lai dalībvalstis nodrošinātu, ka uh, uzraudzības iestādēm ir pietiekams finansējums, lai tās varētu tikt galā ar saviem jaunajiem uzdevumiem un pilnvarām. Tad, tad uh, mēs redzam jau tagad, ka dažās dalībvalstīs šī, šī situācija nav atbilstoša. Uh, Mums vajadzētu iesaistīt šajā darbā arī Eiropas parlamentu, kas ir atbildīgs par Eiropas Savienības budžeta pieņemšanu. Priekšādātāji tas arī būtu viss, ko es vēlējos teikt par privātumu vairogu un par uh, vispārējo datu aizsardzības regulu. Much, uh, we... Lielas paldies! Tātad nāk, uzreiz sākam diskusijas, Sipās kundze pirmā. Paldies priekšādātājiem! šo pēcpusdienu. Man bija viedokļu apmaiņa ar Silviju Gijomu, man kolēģi. Šķiet, ka mums ir daudz kopīgas idejas, ko attiecībā uz e, jautājumiem, ko jums uzdot. Jūs runājat par kritiku, ko izsaka dalība valstis. Un tā vispārīgi runājot, mani vienmēr kaitina tas, ka, lūk, ir izstrādāts tiesība akts, par ko ir pieņemts lēmums, par ko ir pieņēmis lēmumu gan parlaments, gan padomu, un kas varbūt, eh, nu, var kādam nepatikt un tā tālāk, bet tajā brīdī, kad lēmums ir pieņemts un tiesība akts ir apstiprināts, tad tas ir jāīsteno. Un man ir rada bažas tas, kā dalību valstīm acīm redzot šeit ir cits viedoklis. Nu, bet tāpat laikā to visu mm, pie malas, bet tu vienlaikus paturot prātā. Mūsos ir arī nedaudz bažu attiecībā uz to, kad redzam, tika, tikai divas dalība valstis ir pieņēmušas nacionālos tiesības aktus attiecībā uz GDPR, ja vispārīgo datu aizsardzību, tad ko tas nozīmēs īstenošanas darbā, kas taču jāpabeidz līdz mm, šī gada 25. maijam? Papildus jautājums attiecībā uz šo kritiku un to, ka nebūs iespējams veikt īstenošanu pilnībā, vai dalību valstīm ir atbilstīgā informācija, ko tās dod pilsoņiem un interesētajām pusēm, jeb tās tikai šobrīd saprot, ka tām ir jāsāk kaut kas mainīt, vai vismaz tām jāsāk pārbaudīt, vai tās ir gatavas izpildīt prasības, ko, kas iekļauts šajā regulā. Uh, Un otram pēdējais jautājums, ko var darīt nacionālās un reģionālās datu aizsardzības iestādes, lai atbalstītu iesaistītās puses un varbūt piešķirtu vairāk informāciju pilsoņiem. Un tad es personīgi gribētu vēl arī uzdot jautājumu par privātuma vairogu. Jūs sakāt, lūk, ir zināms progress gūts jau no paša sākuma, tātad šis uh, šī struktūra ir uzlabojums salīdzinājumā ar šo drošo patvērumu, bet tāpat laikā, kad raugos uz šo progresu attiecībā uz īstenošanu visās eh, šī privātuma vairoga daļās, tad man rodas tāds iespējas, ka drošā patvēruma procedūra burtiski dubultojas, pārklājas, jo ne viss tiek īstenots ASV. Nu, progresu gūst ļoti lēnu, uh, Jūs jau minējāt trūkstošo posmu, šis fīs arī tik vienkārši pagarinās, tad arī tur ir problēmas. Nu, lūk, no šī skatu punkta raugoties, eh, nu, un redzot, kas viss ir mūsu priekšā, ko jūs varat darīt kā 29. panta darba grupa, lai turpinātu izdarīt spiedienu attiecībā uz visu šo mēru īstenošanu. Uh, un vai mēs kā Eiropas parlaments, um, vai arī mums vajadzētu atbalstīt šīs spiedienu izdarīšanu, tā lai viss, par ko lēmumi ir pieņemti, un šie lēmumi taču ir adekvāti, tiktu arī attiecīgi pēc iespējas ātrāk īstenots. Paldies! Paldies, Birgita, Sofija Intvelda tālāk. Jā, paldies. Thank you, Mrs. Falpirotin. Paldies, paldies arī jums, kundze, par jūsu ievadvārdiem. Pavisam īsi par šo vispārējās vispārējo datu aizsardzības regulu jeb GDPR. Es arī piekrītu, ka mēs nedrīkstam pieļaut nekādas kavēšanās lasu un Nīderlandes plašiņas līdzakļos, ka darba devēja organizācija aicina aizkavēt šo īstenošanas darbu, bet man šķiet, ka darbu taču pie tā sākām jau 2011. gadā. Nu, es nezinu, kādā alā tad jūs, kāds te ir dzīvojis, ja viņam nebija, ja viņam nav nekādas idejas par to, kas nāk, un te ir ārkārtīgi netaisnīgi pret tiem uzņēmumiem savukārt un tām organizācijām, kas ir izdarījušas, izpildījušas savus mājas darbus un un ir īstenojušas vajadzīgās normas, ieviesušas tās, tāpēc, kad runājam par kavēšanos, tad viņam vienkārši vajadzētu, nu, saņemties un sāk darīt kaut ko vairāk. Par privātumu vairāk runājot, vai nu man te ir jāsaka, man liekas, ka tas tīri juridiski nav tāds, nu, ūdens drošs. Ir, mm, ja raugāmies uz īstenošanu, uz to norādīja arī Birgita, tad pirmām kārtām pusotru gadu pēc pastāvīgā ombuda Eh, lēmumu pieņemšanas šāda veida ombuds vēl nav izveidots. Pagājušajā nedēļā Adams Klēns tika iecelts, to iecēla Trumps eh, nu, šādā vadošā amatā, viņš būtu no pieciem otrais, eh, kas ir iecelts. Bet, ja raugāmies uz to, kā darbojies Klains līdz šim, nu, tad viņš ir, piemēram, bijis pret visa veida reformām. Nu, tad kāda tad uzticēšanās mums var būt šem, šai personai? Un visbeidzot, un, bet tas varbūt arī ir tas nopietnākais jautājums, komisija savā ikgadējā pārskatā rakstīja, un es citēju, ka gaidāmās debats par atkārtotu autorizāciju uh, eh, 702 sadaļas mm, atvēršanā aizsardzības aktē piedāvā kongresam lielisku iespēju spēcināt privatai, privātuma uh, normas, kas paredzētas FISA. Nu, tad, lūk, ko teica komisija, tā tad skaidri un gaiši tā norāda, ka 702 eh, sadaļas reforma tiek pieļauta. Tālāk 702, mm, par to notika arī balsojums, par šo paplašinājumu bez jebkādiem tālākiem grozījumiem. Un kas interesanti, pusotru stundu pirms balsojuma es saņēmu vēstuli no Eiropas komisijas, kur tika teikts, kongress iespējams par to balsos. Nu, kas tā par spēlīte? Ne jau, ka jūs varēsiet, protams, uz to atbildēt, es vienkārši gribēju to pateikt, jo, nu, godvārds, komisija šādas spēlītas spēlē, nu, tas ir tiešām aizvainojoši. Šādu vēstules pusotru stundu pirms balsojuma saņemt man šķiet aizvainojuši, aizvainojuši parlamentam un es pilsoņiem. Kā tad mēs varam vispār uzticēties Eiropas komisijai, kā struktūrai, kas pārauga uh, privātuma vairogu ieviešanu, ja tā rīkojas šādi? Thank you. Um... Lielas paldies. Jans Albrechts tālāk. Thank you very much. Lielas paldies. Pirmām kārtām priecājos, ka te ir ne tikai analīze, bet arī veids, kā virzīties uz priekšu un DPA šobrīd, jeb datu aizsardzības iestādes arī nevilcinās tiesu aktu īpašu, tiesību aktu īstenošanā, it īpaši, ka tas attiec uz jaunajiem standartiem un GDPR. Un pēc 25. māja DPS versīsies tiesā, ja netiks panākts vajadzīgais līdz tam. Piekrīt arī bažām, ko pauda kolēģi nevēlos atkārtoties. Vēlos papildus vēl teikt tikai, izteikt tikai vēl vienu jautājumu. Atsautoties uz Microsoft lietu augstākajā tiesā. Tur, protams, beigu beigās jautājums būs par to, kāda ir policijas piekļuva datiem. Un tā tad vai tam ir kaut kādas sekas attiecībā, ietekme uz situācijas adekvātu, un man vienkārši interesē, kāds ir jūsu viedoklis par šo lietu. Tātad, kā 29. panta darba grupā, vai jums ir bijuši par to diskusijas? Un tad pāris lietas man sakāms, kas varbūt ir mazliet tā kā par citu tēmu, bet tomēr ir ar to saistītas. Uh, Nu, piemēram, kad dzirdam, ka Eiropas Savienība vēlas izdarīt lielāku spiedienu, vēlas uzlabot standartus attiecībā uz privātumu vairogu, nu, tad uh, parādās jautājums, un tas parādās regulāri un pamatoti, vai mēs līdzīgi raugāmies arī paši uz savām dala, dalībvalstīm un to aizsardzību, kaut lai ir tiesas lēmums no Eiropas kopienu tiesas 2016. gada 2. decembrī kas netiek īstenos 28 dalībvalstīs. Un domāju, ka, lai mēs varētu rīkoties pārliecinoši, 25. maijā, piemēram, jūs, protams, pilnībā atbalstat šo rīcību, tad būtu ļoti labi, ja mēs sāktu īstenot arī mm, EKT iepriekšējos lēmumus, nolēmumus attiecībās dalību valstīm un uzraudzības pasākumiem, kas neatbilst šāda veida datu aizsardzības lēmumiem. Paldies! Mēs paldies, Jan. Anna Gomeša. Eh, merci de... Paldies, paldies par jūsu izklāstu. Vēlējos uzsvērt, ka, manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai ombudi, ko iecer ASV, būtu neatkarīgi. Un tā tas nebija iepriekš. Bet nu tas ir jautājums, uz ko ES vajadzētu uzstāt. Tālāk. Vēlos arī vaicāt, ko jūs domājat par to, kā situācija ietekmēs nesenie FCC lēmumi, respektīvi neutralitātes eh, tīkla atcelšanas lēmums, tīkla neutralitātes lēmuma atcelšana. Sa savā donī. Nu, tātad lūk, Vai tas nozīmē, ka lielajiem uzņēmumiem tagad būs kontroli pār šīm tīklu tehnoloģijām un kā tas varētu, piemēram, ierobežot pārnesamības tiesības? Kas taču paredzēts GDPR? Un visbeidzot, jūs arī atsaucāties, nu tā retoriski, mm, uz, un es, protams, saprotu jūsu aizskaitinājumu Un tā ir retorika, kas tiek izmantota šeit, Eiropā, ne, ne ASV, gan jāsaka. Vēl kāds vēlas uzstāties, vaicā priekšsādātājs? Nē? Nu, labi, Izabela, tad došu jums vārdu. Nē, Fausta kungs vēlējās vēl izteikties. Pirmām kārtām es atvainojos nedzirdēju jūsu uzstāšanās, bet tā vispārīgi runājot, situācija taču ir relatīvi skaidra, vai ne tā, par to jau ticis runāts, es atvainojos. Tātad vispārīgi situācija taču ir diezgan skaidra. Mums ir šis privātuma vairoks un arī drošais patvērums, un ar šiem pasākumiem taču mums tad vajadzētu nodrošināt visas šīs GDPR mm, prasības. un tas arī piedāvā, nu, tādu pārskatu, kontroli Un tas būtu, šis process būtu tālāk arī jāuzlabo. Nu, vismaz tāda bija mana sapratne, ka, lūk, tajā brīdī, kad sāks darboties privātuma vairāks, tad mēs skatīsimies, kāda vēl ir gadījuma, ko vēl iespējams darīt, kā uzlabot dizainu, tā, lai pēc iespējas tālāk soli pa solim šo situāciju varētu uzlabot. Nu, tagad, protams, ir cita jauna ASV administrācija, kas negrib īsti vairs pildīt e, toreiz nolemto. Nu, un tad parādās jautājums. E, nu, vai cik lielā mērā šis deficīts pastāvē. Tas ir tāds um, provizorisks kaut kas. Un um, kādi būs beig beigās rezultāti? Mēs, protams, vēlamies panākt ko citu, bet uz to mums arī tad būtu jāstrādā un jāiet. Jautājums tad ir par to, cik tālu tīri juridiski, tiesiski um, šis jautājums var virzīties pa atsevišķām daļām. Uh, Nu vienalga, vai par to spriežam provizoriski, vai tas ir jau tāds noslēgts jautājums. jo vispārīgi taču ir jābūt skaidrībai par to, ka mums ir vajadzīgs tāds pamats šāda veida datu apmaiņai. Mums izstrādāti tāpēc jauni kritēriji, un šiem kritērijiem būtu jātop vienmēr uzlabotiem, ja pastāv kaut kāds tāda vai cita veida deficīts, tad, nu, attiecīgi um, to grūti aizpildīt, ja ASV administrācija tam neķers klāt. Nu, tad jautājums tiešām pastāv par to, cik tālu tad mēs varam virzīties priekš, kādi ir trūkumi šādai situācijai un vai, nu, šie trūkumi, ja mīnusi, tad ir saistīti ar uh, tālāko darbību. Un kādus mērus šobrīd varam tālāk virzīt uz priekšu. Nu, tad uzlabojumu pasākumi kādi būtu iespējami. Jo es tad tomēr pievērstos šim jautājumam vairāk tāpēc, jo, ja mēs pārtrauksim šo datu apmaiņu, tad tas var novest pie lielām grūtībām, tad mums vienkārši jādomā par iespēju, kā šo situāciju uzlabot. Un tad, nu, es tiešām priecātos, ja jūs, kundze, varētu mums nākt, likt priekšā kāds konkrēts priekšlikums. Mm, vai jūs arī gribat, vai mums ir laiks? Jā, lūdzu, vēl mazliet, Birgita. Jā, nē, nu tas jau nav jautājums, ko es gribu tagad tam visam pie, piemetināt, bet gan tāda īsa piezīme. Ja mēs strādājam pie starptautiska nolīguma, tad man liekas, ka šāda nolīguma parakstījušajām pusēm, vi, parakstījušās puses visas ir svarīgas, un nevar būt tā, ka viens partneris saka, šī daļa man patīk, tā to es tagad īstenošu, šī man nešķiet svarīga, to es neīstenošu. Visas daļas ir svarīgas, visas daļas ir jāīsteno, un tā arī ir tā nostāja, kas ir jāieņem tālākajā pārskatu procesā, pieprasot no ASV pieturēties pie pieņemtajiem lēmumiem, jo viņi paši ir šo nolīgumu param, parakstījuši, un viņiem tas ir, viņiem savas saistības attiecīgi tagad ir arī jāpilda. Paldies! Arī es gribētu ko nebūtu vēl pieminēt par GDPR. Mm, Mums bija tikšanās ar nacionāliem parlamentiem būs maijā. Un ārkārtīgi svarīgi tas, protams, bet nereti tas var radīt arī zināmas problēmas, jo jūs jau zināt, ka šādu lietu koordinēšana nenotiek vienkārši. Nevienmēr ir tās vajadzīgās atbildes un atsaucas, un es piekrītu, ka, kad kolēģi runā par grūtībām ar īstenošanu, bet vai jūs varētu Ehm, nu, piemēram, runāt ko vairāk par to, ko par šo tiesību aktu neīstenošu, tā kā minēja Sofija Indvelda, bet tajos gadījumos, kad tiesību aktu tiek īstenot, kad pastāv kaut kādas barjeras, nu, piemēram, kaut uzņēmumu, kas pretojas tam, Vai jūs varētu dot kādu norādu, ko domā 9. panta darba grupa šai ziņā attiecībā uz īstenošanu? tajos gadījumos, kad īstenošana notiek. Un, nu, tas tātad gatavoties mūsu sanāksmē. Merci beaucoup. Alors. Liels paldies. Pirmām kārtām par privātam vairogu. Man šķiet, ka ir skaidri un gaiši jāpasaka, ka privātuma vairoks tādā formā, kā tas ir šobrīd, jau ir progress salīdzinojot ar drošo patvērumu Amerikāņi ir ņēmuši vērā šo lietu un uztvēruši to nopietni un ir devuši arī nu, tātad, lūk, tādu kopēju ietvaru uzdevumu īstenot attiecīgos mērus privātā, privātuma vairogu ietvaramo tādus mērus pasakums, kuri, nepa, kuri nepastāvē drošā patvēruma kontekstā. Tad progress ir, progress ir pilnīgi konkrēts attiecībā eh, uz šiem diviem mēriem. Tāpat laikā protams, vēl trūkst zināmi elementi, nu, par kuriem esam izteikuši iebildes. G29. oktobrī, kad sprieda, konstatēja, ka tā bija tāda arī ļoti pragmatiska daļa, respektīvi tur tiek runāts par to, ka amerikāņiem ir jānodrošina zināma dinamika virzība uz priekšu, nosakot darba grafiku, Pirmām kārtām attiecībā uz mēriem, ko iespējams ātri piemērot. Nu, te konkrētāk runāju šo pēc klubs un tā tālāk, ombudi un tam līdzīgi. Es teicu, šeit nav tāda pamata juridiskās analīzes problēma, nē, ir vienkārši jāpieņem lēmumi. Un šādā veidā izstrādājot darba plānu, ko mēs pieprasītu no ASV varas iestādēm, mēs um, rēģētu realistiski, jo līdz maijam to paveikt nemaz nav tik sarežģīti, un turklāt tādā veidā mēs arī turpinātu izdarīt spiedienu, tā ko es to darījām attiecībā uz pat uz um, vairogu īstenošanu, tā lai šis pasākums virzītos uz priekšu. Par personu iecelšanu Mēs labi saprotam, ka pieprasījums, ko izteicām varas iestādēm, nu, ir novedus pie tā, ka kaut kāda aktivitāte notiek, kaut kādas personas tiek iecelts un cerēsim, ka līdz mājiem, nu, tad varbūt tiešām būs iecelti attiecīgi cilvēki, pieņemti darbā šai samatos un tam līdzīgi. Vai tašu, pašos pamatos ar to pietiks? Nu, visdrīzāk, ka nē. Un ka jūs viens un otrs te tagad vaicājat, ko jūs varat darīt, lai turpināt izdarīt spiedienu. Es domāju, ka tieši jūs kā parlaments varat te rīkoties. Jūs varētu rīkoties līdzīgā veidā, uzstājot uz šiem pašiem pamatiem tieši tā, kā, nu, G28 nolē, 29 nolēma. Nu, vai tā tad kopumā ir priekšrocība vai tāds traucēklis ES? Es domāju, ka Eiropai, bet arī kopumā visām interesētajām pusēm, kas eh, darbojas ar datiem. Kopumā šāds juridiskais ietvars eh, ir vajadzīgs, tas ir vajadzīgs tāds pamatīgs. Un nevar būt tā, ka to tagad apsprīd ar dažādiem tiesas lēmumiem un kaut kādi mēri, tad tur tiktu atcelt un tam līdzīgi. Bet šobrīd ir divas tiesas prāvas, kas jau ir tiesas priekšā, un godīgi sakot, mēs pat nezinām, kāds tad būs īsti nolēmums. Un tāpēc Tā brīdī, kad G29 ietvaros mēs um, vēlamies atteikties no tirzniecības sarunām ar, ar dažām lielajām valstīm, un tāpat laikā šī standartizācija ir vajadzīga pašos pamatos, tad tādā gadījumā mums ir jāvienojas par standartiem un jā, jāizmanto informācija, ko mums piedāvā sarunas par patvērumu, eh, par aizsardzības vairo, privātumu vairogu un jāizmanto tas šai darbā. Nu, nav jau te, ka tā, nav te tādu zinātnisku pamatu, protams, nekādu skaidrs, ka mēs vienkārši varam iet soli pa solim uz priekšu un pamazām varam amerikāņus, ne tikai amerikāņus, bet arī trešās valstis kopumā, tātad novest pie šī garantoju līmeņa piedāvāšanas tādā līmenī, kā vēlamies mēs kā Eiropa. Bet mums tātad jāturpina visi šie pasākumi virzīt uz priekšu, ir vajadzīgs progress darbā trešām valstīm eh, šī mēra ieviešanā, un līdz šim šī stratēģija ir jāsaka atbilstīgi arī darbojusies G29 ietvaros un cerēsim, ka līdzīgi varēsim turpināt darboties arī nākotnē. Tālāk par GDPR runājot. Nu, tas, kas te tiek runāts par um, GDPR, nu, tas nevienmēr ir arī dalību valstu teiktais. Uh, šī te, šie dīvainie vārdi nāk tie, kas tiek pakļauti GDPR. Viņi saka, lūk, šis tiesiskais ietvers ir ar zināmiem šķēršļiem, tas ir pārāk ierobežojuši mums un tā tālāk. Bet es domāju, ka tas nav pareizi, es domāju, ka tas nav pamatoti. Bet jebkurā gadījumā jāuzklausa, protams, ir visi. Visi šie argumenti, un uz tiem ir jāspēj atbildēt dalībvalstis nav tās, kas to saka, vai tās ir konverģējušās, saskaņojušas savu darbību attiecībā uz GDPR. Nu, nē. GDPR paredz vairāk kā 50 atsevišķus elementus, kas jāizstrādā tiesību aktos nacionālā līmenī, bet tā ir iespēja, tā ir opcija. Un nav nepieciešams pieņemt attiecīgu nacionālu tiesību aktu, lai īstenotu GDPR. Tā ir, nav direktīva, tā ir regula, tā ir tiešām mērā piemērojama. Un tā jau paredz zināms nacionālo iešāžu pilnvaras tas paredz šo kop, eh, tik pieņems koplēmumu ietverā, tādā veidā tiek Visa šīs represīvās darbības nacionālā līmenī ir noteiktas ar eiropeisku dimensiju, ar šo arbitrāžu. Un te attiecīgā struktūra, kas tad aizstās šo G29. Bet, ja nacionālajie tiesību eh, li, likuma devēji nevēlas pieņemt atsevišķu tiesību aktu, tad viņiem tas nav jādara, lai īstenotu GDPR bet tāpat laikā G29 ietvaros eh, mēs paudām bažas, teicām, ka lūk ir vajadzīga zināma harmonizācija tā, kā tas paredzēts regulā, un tā jāuztar īpaši jau šai pēr, turpmākajā periodā, un šī iemesla pēc pa, pamatnostādnēs, ja vadlīnijās mēs esam identificējuši tos atslēgi jautājumus, kaut kādus elementus šai GDPR, kas pieprasa konkrētu datu aizsardzības saskaņošanu pēc kop, kopējām nostājām, lai izvairītos no tā, ka viens otrs savā interpretācijā nacionālā līmenī tad, nu tā teikt, izjauktu visu šo tekstu un vairs nebūtu harmonizācijas. Nu, lūk. Ko iespējams darīt, lai G29 un nacionālās varas iestādes varētu uh, sniegt savu palīdzību, lai šis iepējais kopējais ietvars būtu par trumpi, kas spēlē par labu es un nevis nu, kalpotu kā trūkums. Un es domāju, ka tas tā ir liela priekšrocība. Nu, tas ir tāds ietvars, kas var nodrošināt atbilstīgu datu aizsardzību, arī konkurences vedzību un tam līdzīgi. Tātad, ko darīt, lai tā tas notika. Nu, ir vajadzīga papildu stratēģija, kas iet līdzi šai datu aizsardzībai, kas tiek nodot attiecīgajiem interesētajām pusēm, gan es, gan dalību valstu līmenī. Atsevišķās dalību valstīs jau šāda veida instrumenti strateģiski ir izstrādāti, piemēram, MVU un tam līdzīgi citu lietotāju vajadzībām. Mēs, iespēja robežās, šāda veida papildu instrumentus esam es līmenī izstrādājuši tā, uh, lai būtu šāda papildus eh, elementu, papildus strateģiskie elementi, kas papildina šīs regulas īstenošanu, un attiecīgi datu aizsardzības iestādes eh, tos var savā rīcībā izmantot mm, šī jaunā juridiskā ietvara veidošanas kontekstā. Nu, pēdējais elements, kas attiec uz stratēģiju, šo represīvo stratēģiju, ir tādas eh, iesaistītās puses, nu, kas ierodas pie mums un saka, lūk, kas notiks mājā un tā tālāk. Vai tiks noteiktas sistemātiskas sankcijas tiem, kas nebūs nodrošinājuši atbilstību GDPR, kas kavējas ar normu pieņemšanu šiem jaunajiem pienākumiem un tam līdzīgi? Un es vairāk kārt esmu teikusi, un to saku arī jūsu priekšām, ka mēs GDPR nu, ka, ka būs šīs sankcijas ja netiks ievērotas šīs jaunās normas. Nu, protams, ka vēl ir kaut kāda veida laiks paredzēts, kur, kurā mēs varam mācīties, kā to visu piemērot un tam līdzīgi, bet tāpat laikā ir viena lieta, kas ir pilnīgi skaidra, respektīvi, ka GDPR pamatprincipi un instrumenti ir jauni, bet paši principi nav jauni tie tie paši principi, kas ir pastāvējuši arī 2015. Nu, gada direktīvā jau. Nu, tāpēc, lūk, šeit ir jāskatās, protams, arī tādu samērīgumu principu uz to visu, bet mēs no maija sākot, protams, īstenosim kontroli, līdzīgi kā tas ir noticis arī šobrīd, un attiecīgi arī rīkosimies. Thank you, Isabel. Um, Sophie, very short. Paldies, Izabela. Sofija, pavisam īsi. Jā, viens teikums burtiski. Jūs sakat, ka mēs nebūsim nesaprātīgi īstenošanā sākot ar 25. māju. Bet es tomēr vēlētos prasīt, lai datu aizsardzības aģentūras ņemtu vērā to, ka dažas organizācijas tomēr pacentās, un ja citi to nav darījuši, tad, nu, nezinu, tā, tā vajadzētu būt arī uh, E, tā arī būtu jādara, ka ir jāpār, jāpārliecina, ka esat veikuši darbu. Ir nozars manā valstī, kas vienkārši nav ieguldījuši ne laiku, ne līdzekļus, ko vajadzēja darīt. Pardon. Euh, je crois que, euh, en fait, j'ai déjà répondu. Man šķiet, ka es jau atbildēju šo jautājumu. Tātad te ir runa par eh, regulātoriem, kas ir saprātīgas institūcijas. Mērķis nav uzlikt sodu, mērķis ir nodrošināt, eh, lai eh, visas institūcijas savā starpā vienotos. Kaut galā sankcijām ir tāds ļoti noraidošs raksturs. Gadā tiek uzliktas, uzlikti 15 sodi, bet eh, sūdzības ir 8000, un tas nozīmē, ka šis ir tāds ļoti uh, Um, reti izmantots uh, sankciju līdzeklis. To neizmanto katru dienu. Katru dienu mēs uh, nodrošinām atbilstību. Mēs uh, aicinām iesaistītos spēlētājus nodrošināt šo atbilstību savā starpā. Protams, ir jāskatās arī, vai šī kontrola tiek vai netiek veikta. Es gribētu arī vērst uzmanību uz to, ka Mēs varam izturēties ļoti elastīgi attiecībā uz šiem instrumentiem, uz to, kas ir iekļauts šajā regulā, salīdzinām ar 1995. gada direktīvu, bet uh, jau 20 gadus pastāv šie pamatprincipi, un šeit, protams, jautājumu var uzdot pilnīgi savādāk. Thank you, Isabel. Thank you, Chair. Paldies, Izabel. Paldies par komentāriem šodien. Kolēģiem vēlos norādīt ka jūsu mandāts kā priekšsarētāja beidzas februārī, tāpēc vēlos pateikties jums, tīpaši to kolēģu vārdā, kas strādājuši pie data aizsardzības dosjē pēdējos gados. Paldies jums par sadarbību ar Libe komiteju, un paldies arī jūsu komandai. Attiecībā uz šodienas diskusiju, manuprāt, Koordinātori savā nākamajā sanāksmē apspriedīs nākamos pasākums, kas veicami saistībā ar privātu un vairogu, un vai mēs sagatavosim rezolūciju par to. Un, protams, vispārīgās data aizsardzības regulas GDPR. Mums ir 15. maijā tikšanās ar nacionālajiem parlamentiem, tā kā darbs pie tā turpinās tuvākajās dienās, nedēļās. Paldies vēlreiz! Paldies par jūsu dalību! lai veicas nākotnē. Paldies kolēģiem par lieliskajām debatēm. Balsošana notiks elektroniski precīzi pēc četrām minūtēm. Pulkstens 17.00 sāksim. Tā kā sagatavojas savas elektroniskās balsošanas kartiņas, sākam tieši pulkstens piecos. Colleagues, uh, take your seats. We're going to go straight to the vote. Kolēģi, ņemiet vietas, tūlīt ķersimies pie balsošanas. Balsošana notiks elektroniski, tādēļ sagatavojiet balsošanas kārtiņas. Vai ir kāds, kuram nav līdzi balsošanas kārtiņa? Lūdzu, norādiet to. Norādiet to šobrīd. Kam nav līdzi kartiņa? Anyone? Is there anyone who doesn't have their voting card? Vai ir kāds, kuram nav līdzi balsošanas kartiņas? Tātad visiem ir. Labi, tad problēma ar to nav. Lūdzu, ieņemiet vietas, es pagaidīšu. Quickly, colleagues. Okay, while everyone's sitting down, I'm just... Visi ir apsēdušies, tad es pieteikšu balsošanu. 11. janvāra sanāksmē koordinātori pieņēma lēmumu, apspriežot komisijas 20. decembra lēmumu aktivizēt 7. panta pirmo punktu līgumā par Eiropas Savienību attiecībā uz stāvokli Polijā. Koordinātori pieņēma principiālu lēmumu par to, kā tālāk rīkoties ņemot vērā to, ka ir nepieciešama rezolūcija, eh, kas pauž parlamenta nostāju par komisijas lēmumu. Rezolūcijas priekšlikums tika sagatavots balstoties uz grupu ieguldījumu un to apstiprināja rakstiskajā procedūrā koordinātoru vairākums. Un tagad ķersimies pie elektroniskā balsojuma par rezolūciju. So is that a point of order? Par reglamentu. A point of order. Who, who's the, could you just say who you are? Vai jūs varat stādīties priekšā, lūdzu? Es tik tālu nevaru izlasīt. Esmu Kosjevska, polijas valodas. Lūdzu, izte priekšsēdētājs, lūdzu izteikties, manuprāt, par divām minūtēm. Jā, dāmas un kungi, mēs balsosim par rezolūciju par Poliju, bet šobrīd tīmekļa vietnē ir atrodams dokuments tikai angļu valodā. Poļu valodas versija nav pieejama. Kaut arī tie jābūt tulkotam, vai tad poļu valoda vairs nav oficiāla Eiropas Savienības valoda? Okay. Um, of... Uh, cik daudz man būs reglamentu jautājumu šodien? Divi, ja? Vēl kādam ir kāds e, reglamenta jautājums? Jurek kungs, lūdzu. Tad es pēc tam atbildēšu uz abiem. Lūdzu, Jurek kungs. Saistībā ar informāciju, kuru saņēmu pulksten trijos, vēlētos dzirdēt pamatojumu šai rezolūcijai, jo pat ja tā būtu atbalstāma, nu, nu varbūt ne no visu pusi. Jūs teicāt no visām politiskajām grupām, es nedomāju, ka to atbalsta pa visas politiskās grupas, noteikti ne ECR grupa. Bet ja pat dažas politiskās grupas to atbalstīs, tad šo grupu koordinatoriem būtu uh, jānorāda pamatojumi šāda rezolūcija. Vēlos atkārtot, ka komisijas uh, padomē iesniegtā uh, rezolūcija prasa uh, parlamenta nostāju, parlamenta rezolūciju ar kvalificēto vairākumu. Es īsti nesaprotu, kāpēc mums ir jābalto par rezolūciju šodien, kas pat nav tikusi apspriesta un pamatojums nekad nav uzrādīts. Es vēlētos dzirdēt vispirms pamatojumu rezolūcijai un otrkārt vēlēs dzirdēt, vai visu grupu koordinātori to atbalstīja. Uh, Mūsu grupas koordinators to neatbalstīja, un treškārt uzskatu, ka tas absolūti nav nepieciešams, jo jūs sašķeļat Eiropu. Ja jau jums ir Eiropas komisijas rezolūcija, saskaņā procedūra ir nepieciešama arī parlamenta nostāja. Kāpēc mums ir jābalso par to šobrīd un praso e, to izņemt no darba kārtības? Okay, thank you, Mr. Jurek, and also to the other member. Paldies. Uh, Jurekungs un arī kolēģei, kuras vārdas neredz no šejienes. Vai ir vēl kādi jautājumi par reglamentu? Ja nu kādam ir kāds uh, reglamenta jautājums, ir kāds jautājums par reglamentu. Vai jūs par reglamentu vēlas izteikties? Nu, varbūt ar uzklausām visus un uh, tad atbildēsim. Atbildēšu visu. Ne ilgāk kā divas minūtes, lūdzu. Jā, Vorsitzende, ich habe heute, heute Nachmittag. Priekšsēdētāji, es arī pulksten 15. dzirdēju šo informāciju un centos par šo piekto darba kārtības punktu atrast eh, attiecīgo rezolūciju un 2018. Eh, gada rezolūcija šķērsvītra 25 neeksistē un ja spiežam uz to, tad eh, parādās uzraksts šis dokuments nepastāv. Un ja jau dokumentu es nemaz neredzu, kā mēs varam balsot par šo dokumentu bez jebkādām debatēm. Okay, thank you, colleagues. Paldies, kolēģi. Esmu uzklausījis visus reglamentu jautājumus, vairāk mēs nepieņemsim jautājumus. Tagad atgriezeniskā secībā visiem deputātiem ir pieejams šis teksts, tas ir pieejams no 9 no rīta. Jurek kungs izteica vairākus komentārus un vēlos norādīt, kā jau es ievadā sacīju, koordinātori izlēma par šo teksta um, for, um, formulējumu balsojot ar vairāku, ar vairākumu atbalstu būs debates plenāras sesijā, tāpēc šodien nav paredzēts debates. Tāds ir koordinātora lēmums, un to atbalstīja vairākums koordinātoru. Valoda versija par eh, rezolūciju. Angļu versija ir eh, pieejama, tāpēc, ka pietrūk laiks, un visas pārējās versijas, skaitā poļu, būs pieejams uh, uz plenārsesijas debatēm. Nē, es neuzklausīšu citus reglamentu jautājumus. Mēs tagad. Znājot treści rezolūciju. Sorry, I'm not getting Kā mēs varam balsot par tekstu, nezinot, kas tur ir rakstīts? Es varu vēlreiz izskaidrot, saka priekšsēdētājs. Tā kā šis ir rezolūcijas projekts, tad mēs apņēmāmies virzīties priekš balsoties tikai uz angļu valodas tekstu, bet eh, līdz plenārsesijas debatēm teksts būs pieejams arī citās valodās. Tagad ķeramies klāt pie balsošanas. Sākam balsot. Kā lai cilvēki balsoja, ja viņi nemaz nezin, par ko balsoja? Has everyone voted? Yes, Colleagues, uh, Aldi has... Vai visi ir nobalsojuši? Alde ir viens par daudz. Beidzam balsot. Pieņemts 33 par, 9 pret. Neviens neaturas. Paldies, kolēģi. Ar to noslēdzam balsošanu. Un februāra pirmajā plenārsesijā šis jautājums būs iekļauts plenārsēžu debatēs. Paldies! Nākamais punkts 710. Dear colleagues, um, we are now going to begin on the... Dargie kolēģi, mēs tagad sāksim nākamo darbkārtības punktu. Ļoti svarīgs un interesants punkts. Uh, kolēģi pēc balsošanas vēlas dodas prom. Darīju to, bet es priecātos, ja jūs paliktu. We have the introduction of our uh, new selected. Mums ir jāuzklausa izvēlētā kandidāte Eiropola izpildirektora amatam. Kolēģi, šodien ir ieradusies izvēlētā kandidāte Katrīna Debola. Viņu padomu izvēlējās valdes ierosinātā kandidāta sarakstā Eiropas izpildirektors amatam. 24. oktobrī Libek koordinātori izvēlējās piemērot 54. pāntu attiecībā uz Eiropola aģentūru, lai uzaicinātu izvēlēto kandidāti Eiropola izpildirektora amatam uz uzklausīšanu. Debals kundze, esat sveicināti mūsu komitejā. Pirms mēs sākam šo īso uzklausīšanu, vēlos atgādināt kolēģiem par formātu, par kuru esam vienojušies ar koordinatoriem janvāra sanāksmē. Vispirms būs desmit minūšu prezentācija, ko Debals kundze veiks. Pēc tam sekos koordinatoru jautājumi pirmā kārta. Pēc tam at kandidāts atbildes un, ja laiks atļaus, tad otrā kārta ar jautājumiem. Esat sveicināti pirmo reizi mūsu komitejā, un, ja kolēģi ir gatavi jūs uzklausīt, tad dosim viņai vārdus desmit minūtēm, un tad uzdosim jautājumus Debals kundze. Vēlreiz sveicināt pirmo reizi komitejā pie mums. Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsarētāji, ka iepazīstināt ar mani, godātie Eiropas parlamenta deputāti, dāmas un kungi. Kā kandidāte uz Eiropas izpildu direktoru amatu, esmu priecīga jūs uzklausīt. Un vēlos prezentēt savu skatījumu uz drošības jau, jomu Eiropā. Lūdzu, pirmo slaidu prezentācijai. Libé takes full responsibility. Libe komiteja uzņemas pilnu atbildību par šo situāciju, saka priekšsēdētājs. Nu, lūk, te nu ir prezentācija. Tātad stāstīšu savus pārdomus par drošāko Eiropu un Eiropolu lomu šajā procesā. Šie attēli sniedz jums pārskatu par kompetencēm, kurām es ticu un kas ir nepieciešams tiesību sargājušajām iestādēm nacionālajā un starptautiskajā līmenī. Pirmkārt, Man bija progresējoša karjera. Es strādāju kā um, Beļģijas žandarmērijas uh, darbiniece, pēc izglītības esmu juriste, un jūs redzat arī, kā bija mana atbildība, ir ievērot cilvēktiesības, demokrātiskās vērtības un tiesiskumu tas viss ir jādara visu laiku. Tāpat ļoti svarīgi ir jānodrošina caurskatāmība attiecībā uz politisko līmeni, darbiniekiem un iedzīvotājiem. Esmu pārliecināta, ka tiesību sargājušās iestādes tām ir jānodrošina katras iestādes lomas īstenošana. Ir jau, jāveic ieguldījums apmācībā un jāveicina tiesu sargājušo iestāžu darbību. Šeit jūs redzat manu viedokli par drošības draudiem, prioritātes Eiropola darbībā un, kas manuprāt, būtu jāņem vērā Eiropola attīstībā. Noziedzība un terorisms ir ļoti sarežģīti draudi, un pēc pēdējiem Eirobarometra datiem noziedzība uh, ir viens no lielākajiem jautājumiem, kas rada bažas Eiropas iedzīvotājiem. Tāpat iedzīvotāji atzīst to, ka kibernoziegumi ir būtiska problēma. Mēs redzam palielinājumu atbildēs no 80 līdz 87 pro, eh, procentiem. Tāpat šis pētījums parāda, ka Eiropas Savienības pilsoņi vēlas lielāku informācijas apmaiņu starp dalību valstīm it īpaši attiecībā uz noziedzības apkarošanu, terorismu apkarošanu. Informācijas apmaiņa pieaug katru dienu, un tas ir labi. Bet mums jāapzinās arī, kāda ir izaicinājuma šādam pieaugumam. Jo Eiropola un Nacionālās tiesību sargājušās iestādes tām ir jāspēj tikt līdz attīstībai. Ņemot vērā, kādiem draudiem mēs saskaramies Eiropā, Jāatceras, ka šie draudi mainīsies, tāpēc aģentūrai jābūt gatavi nākotnēji, jādomā tālāk par šī brīža situāciju, jāmeklē jauna pieeja, rodot atbildi uz noziedzības un terorismu draudiem. Lai nodrošinātu, ka Eiropola tiks galā ar šiem izaicinājumiem, kuru eh, virzienu izvēlēties. Eiropola ir spēcīga organizācija, uzticams partneris ikvienam. Es vēlos izmantot šo iespēju, lai pateiktos, it īpaši Penraita kungam, kas pārvērtē Eiropolu par mūsdienīgu tiesību sargājušo iestādi, kādu to mēs pazīstam šobrīd. Mana loma būs attīstīt tālāk šo organizāciju un nodrošināt, kā tā var reaģēt uz tās klientu vēlmēm un vajadzībām. Tāpēc Mans pirmais punkts, kuras likšu uzsvaru, uz, uh, uz galvenajiem klientiem Eiropol. Kas tad ir šie klienti? Tās pirmkārt jau ir dalību valstis. Eiropol ir aktīvāk jārēģē uz paustajām bažām no dalību valsts puses. Eiropolam ir jāsniedz atbalsts dalību valstīm, tā to paredz regula. Un Eiropola ir jāapzinas un jāsaprot, ko klienti vēlas jāveic izvērtēšana un jāmācās kā organizācijai. Mums ir jāsniedz rezultāti dalību valstīm. Tā skaitā jāatrod līdzsvars starp Eiropas Savienības politiku un dalību valstu tiesību sargājušos jomas prioritātēm. Otra prioritāte ir uzlabot informācijas pārvaldību, izmantojot inovāciju un prognozēšanu. Kāpēc tas ir svarīgi? Tāpēc, ka Eiropā tas ir pamata darbības jautājums, ir jāspēj apstrādāt visu saņemto informāciju, bet jābūt arī gataviem rītdienas informācijai, jaunai informācijai, geogrāfiskai informācijai, no droniem saņemtos informācijas apstrādēji un tā tālāk. Ir jābūt gataviem tam, gataviem tam, kā parādīsies jauni informācijas veidi, uh, kas varēs palielināt vērtību, piešķirt pievienoto vērtību dalību valstu veiktām izmeklēšanām. Digitālā transformācija jāņem vērā, Eiropola ir jātiek līdzi šai transformācijai, izstrādājot spēcīgu prognozēšanas e, spēju vai kapacitāti. Protams, ievērojot spēkā esošos datu aizsardzības režīmus un ievērojot cilvēktiesības. Vai Eiropola to var izdarīt vien paši? Nē, tas nav iespējams. Eiropolam ir jāsadarbojas ar saviem partneriem, ar citām aģentūrām. Tā tad jānodrošina ir starpiestāžu sadarbība drošības jomā. Lai varētu īstenot šīs prioritātes, Eiropola ir jābūt triecienu izturīgai organizācijai, bet arī pietiekami elastīgai, lai reaģētu uz jauniem riskiem Eiropas drošībai. Ko tas nozīmē? Eiropolam ir jābūt dinamiskai spējai reaģēt uz jauniem riskiem, jāsniedz operatīvais atbalsts incidentu gadījumā dalību valstīm un jābūt proaktīviem ar skatu nākotnē. Uh, izstrādājot prognozēšanas spējas. Mums ir jāskatās arī uz nākotnē iespējamiem draudiem, jāskatās, kāda tie varētu būt ietekme. Jāskatās arī, kā tiesību sargājušām iestādēm jās, eh, ir jāgatavojas nākotnes draudēm un kādus ieteikumus var, teikt, var ieteikt eh, politikas veidotājiem mums ir jāapzinas arī, kāds ir konteksts - politiskais, drošības, konteksts, kurā mēs darbojamies, tad mēs varēsim nodrošināt, kur tiesības sargājušās iestādes vairāk bija rēģējošas. Neviens to brīdi eh, neizskatīja potenciālo iespēju, ka noziedzīgie grupējumi varētu izmantot bērnus savu mērķu sasniegšanai. To mums vajadzēja paredzēt. Informācijas apmaiņas kanāls Siena. Mums ir spēcīgs datu aizsardzības režīms, ir atbalsts centrs tiesību sargājušām operācijām, ir mobīlie ofisi. Mums ir nepieciešama strateģiskā prognozēšana, jāizstrādā instrumenti un kompetence, lai turpinātu veiksmīgi strādāt. Nekā 800 darbinieku. Pateicoties jums, mēs eh, varējām nodrošināt eh, šo reorganizāciju pateicoties jums, Eiropiem no dažādām jomām. Tātad eh, Eiropols jau ir ļoti attīstīta organizācija, bet eh, tam ir jāiet vēl tālāk, lai piedāvātu vēl labākus pakāpojumus dalībvalstīm. Eiropolam ir jākļūst par labu, uzticamu partneri dalībvalstīm, cīnoties eh, pret terorismu un noziedzību. Tam ir jānodrošina tāds uzticams tīkls, tam ir jāveido tilti un tam ir jākļūst par labu partneri parlamentam, padomē, komisijai un citām institūcijām un aģentūrām. Es vienmēr būšu jūsu rīcībā un labprāt ar jums tikšos, cerams, arī mūsu galvenajā centrā Hāgā. Es... Kolēģi, runātāju sarakstā ir pieteikušies runāt vairāki kolēģi, kas aizstāja kolēģiezam Demēram. Jā, senjor prezidente, Paldies, ka iepazīstinājāt ar savu kandidatūru Eiropola izpildu direktoru samatām. Liels paldies par ļoti precīzajiem un konsekventajiem ievadvārdiem, tie bija ļoti saturīgi. Tāpat arī jānorāda, ka jūsu pieredze ir patiešām uzteicāmā. Mēs esam izveidojuši kopīgu Eiropas parlamenta kontrolas grupu. Eh, tajā ir pārstāvēts gan Eiropas parlaments. Komisārs Kings nāca klajā ar likumdošanas priekšlikumu attiecībā uz eh, sadarbību, un šeit ir arī uz šo regulas priekšlikumu. Jūs par to mazliet runājāt eh, savā prezentācijā. Tāpat arī es šeit vēlos pieminēt komisijas paveikto septembrī attiecībā uz kiber. Es eh, šeit vēlos pieminēt komisijas paveikto septembrī attiecībā uz kiberdrošību. Gribētu zināt, kā jūs uzlabosiet kibernoziedzības apkarošanu. Mums taču ir jāatcerās, ka un tas ir bijis ļoti liederīgi. Gribētu uzdot jums eh, jautājumu. Jūs eh, esat strādājis Beļģijas policijā. Gan Eiropolā, gan arī dalībvalstu policijas iestādēs, bet es gribētu zināt, ko jūs jo īpaši gribētu izcelt no savas pieredzes Beļģijas. Kāda būtu jūsu attieksme, ja jūs nonāktu pie secinājuma, ka dažās dalībvalstīs un dažās nozarēs, kas ir īpaši sensitīvi po puses? Pēdējais jautājums. Vienā no mūsu dalībvalstīm Eh, tika izdarīts noziegums, kas eh, eh, visus ir satricinājis. Tika nogalināta žurnālisti, kas bija arī ziņu pienesēji, un Eiropols, protams, tika iesaistīts izmeklēšanā. Nesen ģimenes pārstāvji ir norādījuši, ka Eiropols un arī citas aģentūras vairs nepiedalās izmeklēšanā. Ir atrasti tie, kas reāli izdarīja šo noziegumu, taču ziedzības pārstāvji. Vai jūs uh, zinat, vai Eiropols vēl piedalās šajā izmeklēšanā. Stīvens skundze, EKR grupa. Paldies, priekšsādātāji. Lielas paldies, eh, Debalas kundze, ka varējāt ierasties. Lielas paldies par jūsu izklāstu un par eh, skatījumu nākotnē. Es eh, gribētu uzdot divus konkrētus jautājumus par elektronisko saziņu pieejiem un no jauniešiem. Vai jūs uzskatāt, ka atbildība gulstas vairāk uz privāto sektoru? kas varētu palīdzēt dalību valstīm atšifrēšanas eh, darbā. Uh, dalībvalstis tātad varētu vērsties šajā nodaļā, lai a, tiktu galā ar WhatsApp un Messenger ziņu atkodēšanu. Ko jūs domājat par šo iniciatīvu? Vai mēs parlamentā jūs bieži mūsu komiteju sanāksmēs? Lielas paldies! Tagad zaļo grupas vārdā Tērika Abras kungs, pēc tam izteiksies vispār aizmirsis. Uh, Tagad izteiksies Cecīlija Vikstrēma Aldas vārdā. Jā, šeit es esmu. Tepat pavisam tuvu jums. Bēļģu šodien zālē ir ļoti daudz. Liels paldies, eh, Debals kundze, par jūsu informatīvo prezentāciju. Man ir prieks, ka eh, jūs izteicāties tik saprotami par uh, sarežģījumiem nākotnē, ar ko mēs noteikti saskarsimies. Mēs visi saprotam, ka Eiropas sadarbība ir ļoti būtiska, lai varētu apkarot terorismu un organizēto noziedzību. Mēs arī saprotam, ka Eiropolam ir daudz plašāks mandāts un iespējams tas būs vēl plašāks tuvākajā nākotnē, piemēram, kiberdrošības centrs, eh, pretterorismu centrs. Un bez tā visa es gribētu zināt, kāda ir jūsu vīzija par tuvākajiem notikumiem? Jūs arī norādījāt, ka esat apņēmības pilna uzlabot sadarbības starp dalībvalstīm. To es patiešām augstu vērtēju. Nav arī nekāds noslēpums, ka mana politiskā grupa, ALDE grupa, atbalsta šāda veida informācijas apmaiņu. Mēs esam arī uzsvēruši, ka uh, šādai informācijas apmaiņai daudzos gadījumos vajadzētu būt obligātai. Tas mums ļautu izveidot eh, vienu informācijas kopumu, ko varētu izmantot visi. Tā vietā, lai mēs izveidotu 20 atsevišķ, 28 atsevišķus informācijas kopumus. Bet eh, vai jums ir kādas idejas par to, kā uzlabot eh, dalību valstu iesniegtās informācijas kvalitāti? Galu galā, ja runa par izmeklēšanu un šo briesmīgo noziegumu apkarošanu, uh, dalību valstu iesniegtā informācija dažkārt ir patiešām ļoti slikta. Es domāju, ka esmu uzdevusi jau gana daudz jautājumu, tāpēc vairāk neko nejautāšu. Vēlu jums veiksmi tuvākajās dienās. Paldies, Cecīlija! Mūsu vidū ir trīs ļoti svarīgi beļģu deputāti, un ja viņi vēlēsies ko jautāt, es viņiem došu vārdu. Pieci! Protams, pieci. Šķiet, ka jums jau ir uh, savs fanu pulciņš. Tātad. Te ir Kabras kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es, protams, nevēlos šeit kaut kādā veidā sajaukt runātāju kārtību. Debolas kundzei. Es pārstāvu zaļo EFA grupu, un mēs ļoti priecāmies par jūsu um, nominēšanu. Man ir tikai viens jautājums. Jūs uh, pieminējāt, ka ir vajadzīga um, respekta pilna cauredzamība, kas būtu tāds kā jūsu darba moto. Es zinu, ka ir tāds dalībvalstis, kas nesniedz informāciju Eiropolam vai arī nedara to pietiekamā apmērā. Un būtu ļoti noderīgi, ja mēs eh, sauktu šīs dalībvalstis vārdā. Kādi ir Eiropola plāni caurdzmības uzlabošanā? Vai Eiropols sāks saukt eh, vārdā dalībvalstis, kas eh, varētu paveikt vairāk, kas varētu dot daudz lielāku ieguldījumu. Paldies! Tagad var izteikties citi deputāti, kas ir pieteikušies runāt, un došu jums vārdu tādā kārtībā, kā jūs pieteicāties. Pirmais Mišelkungs. <coughs> Vēlētos arī uzdot jautājumu par būtību. Mm, gribu atsaukties uz Gomešas kundzes teikto. Es eh, nepiekrītu viņas domām par jūsu lomu, bet eh, es gribētu. Otrs jautājums, kas varbūt nav tieši saistīts ar iepriekšējo, bet tas ir saistīts ar jūsu prioritātēm. Šeit mūsu vidū ir arī vairāk deputātu, tas būtu viss, un es pievienojos tiem, kas eh, jums vēlē veiksmi. Paldies Mišēla kungām, tagad klāja Lio kungs. Paldies, priekšsādātāji, starp um, Eiropola direktoru un parlamentu, un jo īpaši šo komiteju. Debolas kundze. Aģentūras lūgt, aģentūra var spēlēt ļoti lielu lomu. Mums ir jānodrošina laba informācijas apmaiņa. Esmu to pieminējis vairāk kārt. Mums ir vajadzīgs nevis vairāk informācijas, bet labāka informācija. Kā jūs zināt, mēs pašlaik um, pārskatām Schengens informācijas sistēmu. Parlaments ir piekritis mm, uzlabot piekļuvi Eiropolam. Mēs vēlamies, lai Eiropols tiktu nekavējoties informēts par uh, jebkas analīzes centram un arī kādu pievienoto vērtību tā varētu dot uh, policijas spēkiem. Tāpat arī gribētu zināt, kāda jūsuprāt ir Eiropola loma attiecībā uz piekļuvi Eiropas Savienības informācijas sistēmām. Paldies! Paldies uh, Koeļu kungam un tagad uh, Lopes Agilārs. Paldies priekš labu informācijas apmaiņu. Kā jūsuprāt šo sadarbību varētu uzlabot? Attiecībā uz Ķīnu jūs noteikti savienība. Bet, uh, protams, jūs arī zināsiet par aizdomām, kas pastāv attiecībā uz Ķīnu, kas varētu būt veikusi uh, mm, spiegošanu šajā jomā. Kāds ir jūsu viedoklis šajos jautājumos? Un vai jūs uzskatāt, ka šīm kontaktpersonām. Paldies, priekšsādātāji! Es eh, izmantošu iespēju pateikt, ka es esmu ārkārtīgi lepns, ka Beļģu kandidāta un tik laba kandidāta ir mūsu vidū šodien. Viņai ir bijusi ļoti laba karjera mūsu valstī, uh, Un attiecībā uz to, ko viņa teica, uzskatu, ka viņas eh, idejas balstās uz profesionālismu un patiesām vērtībām. Man ir divi jautājumi, un eh, tie tiek eh, bieži apspriesti sabiedrībā. Vairākas politiķu grupas izmanto migrācijas un eh, terorismu politiku savā labā. Es eh, gribētu zināt, kā jūs, kā Eiropola direktore, nošķirsiet eh, šo populismu no pasākumiem, kas patiešām ir jāveic un kuriem ir pietiekams pamatojums. Tāpat arī mēs visur Diskutējam par džihādistiem, kas atgriezīsies no Sīrijas un no Irākas. Pašlaik katra valsts izvērš pat savus pasākumus. Vai jūs uzskatāt, ka šajos ietveros Eiropols varētu nodrošināt mm, palīdzību, kas ļautu uzlabot uh, eh, ir dal dalībāt. Mēs vēlam jums visu to labāko, bet uh, tika uzdots arī daudz jautājumu par ļoti būtiskiem tematiem. Es arī gribētu uzdot vienu jautājumu. Būtiski mēs ļoti interesējamies par to, kas notiek Beļģijā attiecībā uz radikalizāciju.